Voilà, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir notre séance. Dārgie kolēģi, sāksim mūsu sanāksmi. Palūkšu klusumu. Lūdzu, klusāk. Ļoti ātri pastāstīšu, ģenerāldirektors ieņems arī savu vietu. Es gribētu jums paziņot par lēmumiem, ko mēs esam pieņēmuši koordinātoru sanāksmē. Mēs esam izvietojuši dažus ziņojumus. Ziņojums par komitoloģiju ir e, nodots FD grupai, un tas tad ir e, tiesisko jautājumu komiteja to izskatīs, un jautājums par neatkarīgā ietekmes novērtējuma lietu. Tur būs eh, juridisko jautājumu komitejas atzinums, bet tom kopā priekšsēdētājs kopā koordinatoriem sastādīs. Tad par diviem regulu projektiem, kas maina finanšu regulu būs vispārējā adaptācija eh, Lisabonas eh, līgumam un ārējās eh, rīcības programma. Tur tiešām trīs lieli plaši punkti. Dieter Hart. Tad ziņojums par finanšu instrumentu attīstībai un kooperāt sadarbībai, to sociālisti dabūs. Uh, ziņo referenti 2010. E, gada budžetam būs atbildīgi par budžeta grozījumiem e, Eiropas e, komisijai Surjāna kungs un Manko kungs otru ņems. Tad par atzinām, ko sastādīsim par afēt ziņojumu par ārējo dienestu, ko mēs vēl pašais diskutējam. sociālisti un EPP vienosies, Valķērija kungi sociālisti e, ir izvirši, jo Ņemski kundze ir sastādījusi iepriekšējo atzinumu no afēt puses, bet Koltērien e, e, un Ņemski kundze tad paši noskaidros, kurš ko rakstīs. Tad mēs nolēmām, ka pēc ļoti interesantās un auglīgās pārunas ar Levandovska kungu komisāru, mēs kā komiteja iesniegsim eh, mutisko jautājumu ar debatēm un rezolūciju. Un mēs gribētu, lai šis jautājums tiktu skatīts mājā. Mūsu eh, referents būs mm, Bēgas kungs, eh, sastādīs tekstu šim jautājumam un arī rezolūcijas tekstu viņš sastādīs. Eh, tādā veidā eh, parlamentam nebūs eh, jāsēž un jāgaida, ja citas institūcijas nenāks ar skaidrām nostājām. Līdz ar to parlaments varēs deklarēt savu politisko nostāju par to, kādu pieeju veidot budžeta jautājumā tuvākajos gados. It īpaši ņemot vērā vidusposmu pārskatu. Eh, kas ir saskaņots ar mūsu pašreizējiem izaicinājumiem, eh, proti Lisabonas līgumu un tā tālāk, kā izteicās daudz runātāji vakar. Tā par to esam vienojušies. Eh, man ir priekšlikums tagad rīkoties tā, kā mēs vienojāmies vakar. Ķersimies pie astotā darba kārtības punkta Eiropas ārējās darbības dienests un dodu vārdu uh, Eh, ģenerāldirektoram, lai viņš varētu mums ātri eh, celt priekšā komisijas priekšlikumus šai lietā. Un mūsu eh, referenti Krislēna un Korķēri kungs pēc tam komentēs. Pirms dosimies to jautājumu un pārunāsim ārlietu komitejā. Tā kā lūdzu, ģenerāldirektori, jums vārds. Liels paldies priekšsēdētājiem. Izteikšos ātri, jo ir diezgan viegli veikt kopsavilkumu šai lietai. Mums ir pašreiz sekojoša situācija. Politiskajā līmenī ir nolemts, ka Eiropas ārējās darbības dienests būs sui generis dienests, kas būs pietiekoši tālu no uh, padomes un komisijas atsevišķi. Taču uh, secinājumus, ko uh, pieņēmuši politiskās iestādes, uh, ir nolemts, ka budžeta nozīmē būs autonomija. Tas nozīmē, ka dienestam būs pašam savas administratīvās apropriācijas. Protams, Eiropas Savienības budžeta ietvaros. Un tā rezultātā mums vajadzēs e, izmainīt e, finanšu regulas pirmo pantu un no, izveidot atsauci uz e, ārējās darbības dienestu un, un, protams, arī pieminot iestādes, kas jau ir minētas šai pirmajā pantā. Un tad uz to atsauksimies kā uz institūciju. Tātad finanšu regulā šīs IES eh, būs eh, norādīts kā institūcija. Taču, protams, vesela rinda lietu jāņem vērā. Protams, eh, tas, ka tā būs institūcija, nenozīmēs, ka operatīvās apropriācijas mainīsies attiecībā uz komisiju. Tā kā netiks nodot naudu no komisijas šim dienestam. Un izņemot tos gadījumus, kad uh, līgums to paredz. Tikai tie administratīvās apropriācijas tiks nodotas uh, šim dienestam. Otrām kārtām mums ir viens jautājums, kas ir fundamentālas dabas, un tas ir praktisks jautājums. Un tas uh, skar lomu, uh, ko spēlēs delegāciju vadītāji. Un es izstāstīšu, jo uh, uh menedžmentā attiecībā uz palīdzību trešajām valstīm uh, E, šīs, šīm pārvaldība var e, vai nu tikt veikta Briselē vai arī decentralizēta delegāciju līmenī. Šobrīd delegāciju vadītāji ir e, tā kā apakšdeleģēti, ko ir veikusi Eiropas komisija. Ja, taču tad, ja mums ir autonoms dienests un neatkarīgs šis dienests, tad Eh, šie, šīs amatpersonas, kas strādā eh, šajā dienestā, vairs nav komisijas amatpersonas. Un līdz ar to arī eh, subordinācija starp šīm komisijas un delegāciju lietām tiek pārtraukts, salauzts un atskaitīšanās starp eh, komisiju un autorizācija un eh, deleģēšanas eh, principi arī tie ir mm, šajā gadījumā pārtraukti. Mums ir divas iespējas. Mēs varam vai nu teikt, ka mm, pieņemot to, ka mēs vienmēr, ka mums ir šajās delegācijās būs kādas sadarbības nodaļas vai mm, kā nu viņas sauks, kas būs saistīta ar komisijas ierēģiem, tad tieši šīs nodaļas būs atbildīgas Eh, par eh, šo eh, konkrēto valstu palīdzības pārvaldību. Taču problēma ir tā, ka Eiropas Savienības vēstniekiem un delegāciju vadītājiem nav nekādas iespējas būt kā tiešiem pārstāvjiem trešajās valstīs. Un bieži vien e, šīs lietas ir ārkārtīgi svarīgas e, Eiropas Savienības pārstāvībai trešajās valstīs. Ko tad mēs varētu darīt? Mēs varētu e, pārorganizēt savādāk un tā, lai delegāciju vadītāji tiktu no jauna iepazīst, ievadīti šajā te komisijas subordinācijas ķēdē, taču vienlaicīgi viņi būs arī e, šī dienesta amatpersonas. Līdz ar to mums būs e, jāmodificē vesela rinda pantu, kas ļautu komisijai e, šos individuālās personas nozīmēt kā šādas amatpersonas un vienlaicīgi tajā pašā laikā Tas ļautu arī komisijai apstiprināt, ka visa atbildība, kas viņiem ir attiecībā par uh, pareizu pārvaldību, tiek iespē, ievērots. Līdz ar to tad eh, finanšu regula ir izmainīta šādā veidā, lai delegāciju vadītāji un eh, tikai delegāciju vadītāji būtu uh, iespējams būt viņiem kļūt par autorizētajām amatpersonām no Eiropas komisijas puses. Un tādā veidā viņi varētu uh, būt tiešām uh, kā vēstnieki attiecībā pret trešajām valstīm un uh, strādāt pie attīstības jautājumiem un problēmām un parakstīt finansiālas vienošanās un līgumus. Līdz ar to tad viņiem būtu pilnībā jāatskaitās komisijas priekšā un e, šo rezultātu izmaiņā, un viņi arī tiktu pakļauti auditoru pārbaudēm. Komisija e, būs pakļauta arī parlamenta atbrīvošanas no atbildības uh, ziņā atbildīga, un tas bija šāds īs uh, apkopojums priekš jums. Es domāju, ka lietas ir diezgan vienkārši izkārtotas. Mums būs administratīvais budžets uh, šim dienestam un specifiski nosacījumi operacionālajām apropriācijām, ko veids uh, delegāciju vadītāji komisijas vadībā un vēl vesela cita tādas rinda administrāciju izmaiņas būs jāveic, lai šis dienests varētu uh, tiešām kārtīgi funkcionēt. Mums ir jāņem vērā, ka joprojām šī brīvošana no atbildības būs spēkā. Pa, uh, paldies tagad, Gresle. Paldies, tā ir ļoti svarīga tēma. Gribētu pateikties ģenerāldirektoram par teikto. Kolēģiem vajadzētu paturēt prātā to, ka mēs atrodamies Eiropā pagrieziena punktā. Lisabonas eh, līgums mums nodrošina jaunas kompetences. Pirmoreiz 50 gadu laikā eh, tas eh, nav domātas kā no komisijai un padomēji. Līgums gan par to nerunā. Bet pirmo reizi saskaņā ar padomes vēlēšanos eh, mums būs jaunas attīstības tendences ārpus komisijas ar ļoti daudziem starpvaldību elementiem lai ko arī mēs neierakstītu tekstās, eh, tekstos, eh, mēs jebkurā gadījumā zaudēsim caurspīdīgumu un skaidru kompetenču sadalījumu starp E, institūcijām. E, Plānotais e, pirmo reizi parāda kompetenču sajaukumu starp institūcijām un it īpaši budžeta un budžeta kontroles jomās. Lai kā arī mēs neregulētu šo situāciju, tas nebūs veiksmīgs regulējums, jo plāns nav veiksmīgs. Un tāpēc es mēģināju savā darba dokumentā norādīt uz divām iespējām, e, proti jautājums, vai mēs ārējās darbības dienestu saistām ar komisiju interni vai ārpus komisijas. Un e, tātad šī te organizācija kā pati par sevi ir iespējams eh, organizēt arī kā Olaf modeli komisijas ietvaros. Eh, tā tad eh, šī te organizācija pati par sevi ir iedomājama kā komisijas struktūras sastāvdaļa. Tāpēc arī mēs ieteicām šo te modeli un kolēģis, kurš zvana pa telefonu, varbūt var to darīt citā telpā. Um, bet katrā ziņā tā tad uh, runājot par uh, AVETU un uh, otru kompetento komisiju, ir, tās ir sagatavojušas darba dokumentu, kuru mēs kopā ar Bužeku attīstīsim tālāk. Un šeit, paredz, šeit tiek paredzēts dienesta iesaiste komisijas ietvaros. Uh, Eh, vakardien mēs piedalījāmies kopā ar priekšsēdētāju eh, sēdē un eh, uzzinājām, ka mēs gribam atbalstīt šo modeli, tā tad organizācija, kas ir komisijas ietvaros saskaņā ar budžeta un personāla tiesībām mums atkristu daudzas problēmas, kuras būtu eh, tādā gadījumā, ja šī organizācija būtu izvietota ārpus komisijas. Tāpēc eh, parlaments grib eh, rast risinājumu, kas saistās ar komisijas ietvariem. Un tas ir skaidrs, ka šis te darba dokuments, ko Bruks un Van Hofstads ir sarakstījis, izskatītos citādāk, ja tas būtu ārpus komisijas. Būtu veiksmīgs risinājums, ja. ja ir iespējams integrēt dienestu visās programmās, un tas savukārt ir iespējams tikai komisijas ietvaros, pārējās idejas ir uh, nereālas ārpus komisijas mums būtu ļoti daudzas uh, juridiskās problēmas un ļoti lielas uh, budžeta uh, problēmas. Savā darba dokumentā es mēģinu arī attēlot eh, Eiropas Savienības ārpolitiku, jo runa ir par 280 miljoniem eiro, kas piešķirta ārpolitikai un ko līdz šim ir administrējusi tikai padome. Un eh, tā tad eh, pat labāk budžeta kontroles komiteja jau sen ir mēģinājusi nodarboties ar šiem tie līdzekļiem. Uh, Uh, sajaucot kompetences un atskaitas sistēmas, mēs neesam guvuši labas pieredze, uh, neesam guvuši labu pieredzi. Un tāpēc bažas rada fakts, ka Eštonas kundzes ieteiktais modelis komisijas modelis uh, balstās uz padomes modeli proti kompetenču sajaukumu. Tāpēc es uzskatu, ka būtu zelta vērtas mūsu pūles mainīt šo situāciju. Eštonas kundzes priekšlikums eh, veidot diplomātisko dienestu ārpus komisijas rada visbūtiskāko problēmu, proti kompetenču sajaukumu. Šī problēma izkristalizēsies it īpaši tad, ja mēs runājam par Eiropas Savienības vēstniecībām delegācijām. Tādā gad, jo e, te ir ierakstīts, ka Eiropas Savienības vēstnieks paņem tikai no e, uzdevumus no augstā pilnvarotā pārstāvja, bet tajā pašā laikā vēstnieks pārvalda komisijas līdzekļus. Kurš tad būs atbildīgs? Kas kuram dos norādījums? Kurš nesīs atbildību par kļūdām? Kuram būs iespējas aizstāvēties pret zināmām lietām, kuras pārkāpj komisijas direktīvas vai arī augstā pārstāvja direktīvas? direktīvas. Tieši tāpēc komisija savā priekšlikumā integrēja, eh, ko neredzētu, proti prioritāšu konfliktu. Eh, tātad eh, šeit tiek paredzēta finanšu regulā uh, interešu konflikts. Uh, un uh, konflikts prioritāšu sistēmā parāda to, ka tieši tur arī ir mūsu problēma. Prioritāšu konflikts nav jau administratīvā līmenī risināms jo tad politiķi patiešām būs vainīgi pie situācijas. Eštonas kundzes projektā es jau redzu, ka ir ieprogrammēti e, vēlākie skandāli, un es zinu, ka nodokļu maksātāji būs neapmierināti, jo mēs veidosim paralēlo administratīvo organizāciju. Tātad komisija un ārlietu ar, dienests e, visi rūpējas par ārpolitiku. Vēl Eštonas kundzes eh, priekšlikumā jauni elementi ir eh, tātad salīdzinājumi ar 1999. gadu komisāriem vairs nav budžeta atbildības. Eh, viņi nevar dot rīkojumu par izdevumiem, bet Eštonas kundze raksta, ka viņa drīkst dot rīkojumu par izdevumiem. Tas nozīmē, ka viņai budžeta kontekstā būtu vairāk tiesību nekā jebkurām citam komisāram. Un es domāju, ka tas ir ļoti neveiksmīgs priekšlikums, jo tīpaši domājot par Eiropas Savienības vēstnieku situāciju. E, tāpat e, runājot par komisijas hierarhiju, e, ārlietu dienests ir atbildīgs par komisijas lēmumu sagatavošanu saistībā ar, ar politiskajām programmām. Uh, Un tad tā ir problēma arī mums, kādā veidā mēs varētu līdzdarboties programmās, īstenojot savus priekšstatus. Ja mēs redzam, kā komisija strādā, un es augsti vērtēju to, ka mēs vērtējam politiku kā plānošanas darbu un nevis spontānus lēmumus vien, uh, Eh, tad mēs redzam, ka eh, komisija eh, koncentrējas uz četriem dažādiem līmeņiem. Te mēs sākam gan līdz apropriācijas valstīm, strateģiskajiem apropriācijām, un tad vēl ir gada aktivitātes programmas, un komisijas lēmumi ir visos šajos te līmeņos. Uh, Eštānas kundze iesaka, ka, ka e, viņa vēlas uzturēt kompetences trijos no četriem komisijas līmeņiem. E, tas nozīmē, ka komisijai atliek realizācijas aģentūras loma. Un e, es domāju, ka tas nevar būt mūsu interesēs. Vēl viena problēma, kas arī ir pamat eh, fundamentāla problēma. Mēs esam lepni par to, ka līdz šim tikai Eiropas Savienības ierēģi drīkst izdot Eiropas uh, uh, naudu ar struktūra fondām ir citādāka situācija, bet ārlietu dienestiem Eh, dalību valstu darbiniekiem ir eh, paredzētas tikpat lielas tiesības kā Eiropas Savienības ierēģiem. Mani šī situācija eh, neapmierina, jo finanšu regulā ir paredzēta ierēģņu atbildība, kas viņus ļoti disciplinē. Bet, ja dalība valstu diplomātiem būs tās pašas tiesības, bet ne pienākumu, e, tad es saskatu problēmu, jo tad e, neatkarīgi no tā, kas būtu rakstīts, iedomājieties situāciju, ka e, diplomāts no kādas dalība valsts cilvēks, kuram ir imunitātie, kurš, piemēram, no Baltijas valstīm ir un tiek pārcelts darbā uz Ziemeļkoreju vai Vāciju. Uf viņš jau nekad vairs eh, nebūs dabūjams rokā, jo viņam nebūs reālas atbildības un garantiju. Un tāpēc arī es uzskatu, ka iesniegtais priekšlikums mm, būtībā eh, pārmaina Eiropas eh, tiesību sistēmu un ir negatīvu reakciju avots. Tātad mums ir iesniegtas divas, eh, divi varianti, divi, eh, divas koncepcijas, divas atbildības koncepcijas par budžetu eh, kontrolas komiteja, kas nav īpaši populāra, ir izdarījusi, jau gūsi pieredzi par to, kas notiek, kad ANO izdod mūsu naudu. Un tātad mēs piešķiram naudu ANO, un tad mums ir finansiālais nolīgums, vienošanās par to, kad mēs guvām eh, zināmu ieskatu līdzekļos. Uh, Ja ārlietu dienests eh, tiek izveidots tā kā šajā iesniegtajā priekšlikumā, eh, tad situācija būs sarežģīta. Lai kas arī nebūtu rakstīts, runa ir par ikdienas darbu, par ikdienas problēmām, un mēs visu nevaram izkontrolēt. Mums ir jābūt pārliecībai, ka lietas notiek pareizi un droši ja kompetences būs sajauktas, kā tas tiek ieteikts tagad, tad uh, mums nebūs nekādu iespēju uh, Uh, uh, radīt pār, rast pārskatu. Es domāju, ka tā tad šī nav laba ideja. Es mēģināju abus variantus uh, izklāstīt, ko mums tas nozīmē, kādas tām ir sekas. Tas ir pirmais darba dokuments, kurā es mēģinu uh, Mm, eh, analizēt Eštonas kundzes priekšlikumu. Noteikti, ka šādi dokumenti būs vēl, un es gaidu kolēģi priekšlikumus un atbalstu. Paldies! Eh, Paldies, Inge! Šis eh, dokuments, darba dokuments, kas mums ir, ir ļoti skaidrs. Tas ir pieejams šobrīd tikai angļu valodā, bet tas ir ļoti noderīgs dokuments, un aicinu visus kolēģus to lasīt. Tagad Galtierī kungs gribēja izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties ģenerāldirektoru kungam par to, ka viņš ļoti skaidri izklāstīja šo priekšlikumu. Viņš runāja ne tikai par finanšu regulas grozījumiem, ko piedāvā komisija, bet viņš stādīja priekšā visu šo priekšlikumu par ārējās darbības dienestu. Un šeit ir divas būtiskas izvēles. Pirmkārt, dienests, eh, ja tas tiktu veidots ārpus komisijas, tad tas būtu autonoms budžeta izpratnē, un tomēr visi tēriņi paliktu komisijas ietvaroši. Otrkārt, eh, delegāciju vadītāji, kas vairs nebūs komisijas ierēdņi, viņiem tad būs divkārša funkcija, viņiem būs jāsēž uz diviem krēsliem. kad tad viņi būs atbildīgi komisijai. Un tagad gribētu nokomentēt Grēslas kundzes priekšlikumu, kura izteicās par Eštons kundzes priekšlikumu. To, ko piedāvā Grēslas kundze, es domāju, ka tas ir saskaņots un ambiciozs priekšlikums. Un tomēr varbūt, ka tas eh, nav diezko reāls, eh, ja mēs raugāmies politiski un vēsturiski. Nav šaubu, ka šis sarežģītais mehānisms, eh, kaut arī tas galvenajās vadlīnijās ir vienkārši, kā noteica, norādīja ģenerāldirektora kungs, tad tomēr nav šaubu, ka šis piedāvātais sarežģītais mehānisms ir ar konkrētu mērķi salāgot šo te politisko lēmumu uh, veidot dienestu ārpus komisijas un saglabāt eh, komisijas prerogatīvas, iesaistot eh, dienestu komisijas finanšu pārvaldībā. Un ir skaidrs, ka tas var radīt problēmas. Es nedomāju, ka galvenā problēma ir eh, parlamenta kontrolē, jo daž, atšķirīga administratīvā struktūra, tātad atdalīta administratīvā struktūra, kas ir saistīta arī ar budžeta izpildes apstiprināšanu. Es nedomāju, ka tas mazina parlamenta pilnvars, tas tieši dod lielāku skaidrību. Un runājot par plānošanu, ja operatīvie, jeb darbības izdevumi uh, Eh, būs komisijas ziņā un par tiem nelēms eh, ārējais dienests, tad eh, attiecīgā komiteja būs atbildīga par šiem, tātad atbildīgais komisārs būs atbildīgs par šiem izdevumiem, tad tomēr tas, ko Greslas kundze teica, ir diezgan paties. Šī te piedāvātā struktūra varētu gal galā izvērsties kā neefektīva. Uh, tieši tāpēc, ka tiek uh, sajaukti uzdevumi un kompetences. Kaut gan uh, parlaments, uh, protams, pamatoti var prasīt tādu lineārāku risinājumu, dodoties sarunās, tomēr um, šis ir politisks uzdevums kontrolēt budžetu. Tas nav tikai tāds budžeta tehnisks uzdevums. Un mēs zinām, ka ir vēsturiski un politiski uh, iemesli, kāpēc komisija un padoma nāk klajā ar šiem priekšlikumiem. Padome ir uh, piekritusi tātad tam, ko vēlas dalība valstis. Varbūt, ka mēs varētu būt tie, uh, kur varētu aizstāvēt komisiju no pašas sevis. Uh, Bet, protams, šeit ir arī vēsturiski apsvērumi, kas ir saistīti ar eh, to, ka šī te jaunā eh, dimensija Eiropas politikās, proti šī ārlietu drošības un aizsardzības politika ir diezgan jauna politika, kaut gan tā joprojām ir ierobežota tieši resursu trūkuma dēļ. Uh, ir ļoti skaidrs, ka ja mēs vēlamies uh, tālāk uh, turpināt attīstīt šo te vēsturisko un politisko kustību, uh, šo te attīstību, lai būtu Eiropas līmeņa drošības un aizsardzības politika, tad uh, ir skaidrs, ka uh, tradicionālais uh, kopienas veidojums, šī struktūra vēl nav, vairs nav pietiekama. Uh, jo tad valstīm ir iespēja renacionalizēt šo drošības un aizsardzības politiku, un kopienas līmenim tad tiek atstātas uh, tikai šīs uh, ārējās attiecības. Šis ir uh, vēsturisks pagrieziena punkts, un mums tas ir jāapzinās. Es domāju, ka uh, tiešām ir pamatoti mūsu puses prasīt, lai šis dienas tiktu veidots komisijas ietvaros. Uh, Tajā pašā laikā es domāju, ka politiski gudrāk būtu uh, skatīt uh, arī, kādas varētu būt sekas šai otrai struktūrai, kas tiek piedāvāta. Un mums ir jāuzdod jautājumi, kas ir saistīti ar finanšu regulu. Uh, kaut gan es nedomāju, ka šeit būs daudzi tehniski jautājumi, bet mums ir jāuzdod tādi vispārīgāki jautājumi saistībā ar uh, to, ka uh, ir vēlme uh, aizstāvēt un investēt uh, kopējā ārējā un drošības politikā un aizsardzības politikā. Tātad mums ir jāraugās uz KDP kā vienotu vienību, bet mums ir jāskat arī ietekme uz budžetu un parlamentu kontrolas iespējas. Iestāžu nolīgumā, uh, ko piedāvā komisija par KDP, uh, tur vēl nav pietiekams uh, rezultāts sasniegts, un tas nav balstīts uz pietiekamu juridisku pamatu, jo tas uh, atņemtu parlamentam tiesības teikt pēdējo vārdu. Un tomēr saskaņā ar Lisabonu tagad šajā jomā ir koplēmums, un tā ir uh, milzīga problēma. Un ir citi jautājumi, kas tagad parādās, izrietot no debatēm par finanšu regulu. Kā mēs uh, Uh, varam apspriest priekšlikumu, kuram nav pielikuma, kurā ļoti skaidri tiek uh, pateikts uh, šis te tehniskais sadalījums. Tiek teikts, ka viena trešdaļa, viena trešdaļa, viena trešdaļa, bet tas neatbilst šiem te faktiskajiem īpatsvariem. Tad es domāju, ka šeit ir virkne jautājumu, kas parlamentam ir jāizpēta. Uh, Un ko Greslas kundze teica, tas man liekas ir ļoti labs izējas punkts, bet parlamentam noteikti ir jāpēt šie jautājumi, lai mēs tiešām spētu spēlēt aktīvu lomu šajās svarīgajās sarunās. Paldies! Brantners kundze lūdzu. Um, ja, herzlichen Dank. Paldies! Es gribētu vēl eh, runāt par politiskāku jautājumu. Eh, runājot eh, par ārlietu dienestu, patiešām svarīgi ir samest, savest kopā to, kas mums ir jau no komisijas puses iesniegts un kas ir padomes sekretariātā. Šeit ir struktūras, kuras organizē Eiropas Savienības misijas, kas pat laban ir 15 misijas, kas bieži arī politiski svarīgas. Līguma mērķis ir ir to visu apvienot, un e, tā tad jau ir skaidrs, ka tas nav vienkārši. Jautājums ir, kādā veidā apvienot. Man ir svarīgi, lai tas būtu uh, kopienas metodas virzienā, uh, lai tātad, lai mēs uh, neatdotu dalību valstīm to, kas ir pacelts kopienas līmenī, uh, gluži otrādi. Tas ir tātad būtiski domāt, kā visu apkopot. Pašreizējā situācijā dalību valstis jau sen ir pieņēmušas lēmumu, kas savu daļu tās er, būtībā negrib ienest iekšā. Uh, 2009 gada oktobrī 27 dalību valstis pieņēma lēmumu, ka misijas e, ir gan saistītas ar ārlietu dienestu, bet paliek e, separātas ar savu personālu. Un tā tad tas paliek Eštonas kundzes kontrolē, un uh, viņa uh, nav vēlmes pēc ģenerāla sekretāra kontroles uh, un misiju plānošanas. Tajā val, uh, laikā dalību valstis grib arī kontrolēt Eiropas Savienības līdzekļus, un te nu es saku, tā tas neies. Vai nu mēs darām visu kopā un visu jaucam, vai arī dalību valstis patur savu jomu. Un, uh, Eh, tad komisijai ir būtībā jādara tas pats eh, attiecībā no savas puses. Eh, ko es domāju, kas nav labs rezultāts no vienas puses, tā tad vēlme saglabāt vecās struktūras, un tā tad, kas salāna it kā paliek, bet papildus, kā jau Greslas kundze teica, ka ārlietu dienas pieņem lēmumus par apropriācijām, kas nozīmē, ka tie nebūs Eiropas Savienības ierēģņa. Un šī situācija ir bīstama, it īpaši runājot par diviem finansiālajiem instrumentiem. Eh, tātad eh, stabilitātes instru, eh, instruments un kāda budžets. Un ja nu dalība valstis šeit grib palikt arī atbildīgas par uh, savām uh, līdzekļiem, tad ir komisijai arī jābūt nodaļai, uh, kur būtu tikai komisijas personāls, uh, tā sakot, uz paritātes principiem ar dalību valstīm. Līdzīgi arī ir par uh, izdevumu sadalīšanu. Man ir grūti pateikt, uh, mēs dosim šo funkciju ārlietu dienestam, ja mēs vēl nezinām, kāda būs īsti dienesta struktūra. Protams, ka mēs varam dot attīstības palīdzību arī dienestam, jo citādi es nezinu, ko šie cilvēki vispār īsti darīs. Uh, Eh, bet ir svarīgi, lai saglabātos iepriekšējās kontroles tiesības un iespēju piebalga kungam teikt savu vārdu, jo citādi mēs zaudēsim no Eiropas Savienības ārpolitikas politisko virzienu, aizejot nepareizā eh, virzienā. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu skatīties uz kopējo virzienu, nevis valdībām. Paldies, Fermu kungam vārds. Liels paldies! Paldies Greslis kundze eh, par tiešām skaidru eh, ziņojumu, kas paskaidro iespējas. Tas ir ļoti labi. Runājot par principiem un teorētisko skatu punktu, es eh, piekrīstu Ingai Greslai. Taču Olaf modelis varbūt būtu vienkāršāks, taisnāk uz priekšu nekā Eštonas priekšlikums. Uh, Ja eh, parlamenta vadības eh, komiteja grib to kā tādu pārunu pozīciju, es tam varētu piekrist. Inga Gresle eh, arī parādīja reakciju uz to, ka Eštonis priekšlikums ir hibrīda organizācija, ko mēs līdz šim neesam redzējuši, un tāpēc tas nav pieņemams. Taču, tomēr, lai arī tā es saku, mums ir jāsaprot politiskā problēma. Mēs neesam grāmatveži, mēs neesam auditori, mēs esam politiķi, un mums vajadzētu saprast politiskos iemeslus eh, Aštonas kundzes priekšlikumam. Eh, pamat eh, iemesls ir līgums, jau pirmais šāda veida risinājums, jo padomes augstais pārstāvs vienlaicīgi ir ar otru darbu kā komisijas vicepriekšēdētājs un e, tas ir e, ārkārtīgi sensitīvs politiskais ja lauks. Jo uh, Eiropas Savienoto valstu koncepts vairs nav mūsu darba kārtībā, tāpēc mums vajadzētu respektēt to, ka dalībvalstis jūt, ka ārpolitika ir viņu suverenitātes pamatā un neatkarības pamatā. Tā kā tā ir, nu, faktiski suverenitātes definīcija, ja ir patstāvīga ārpolitika. Tāpēc mums ir jāsaprot tas, mēs nevaram tik vienkārši visu padarīt par kopienas lietu. Tas ir sarežģītāk nekā es izsakos. Un tāpēc es domāju, ka pat ja mēs sāksim mūsu sarunu pozīciju, kas būs nedaudz radikālāka, Mums vajadzētu izprast, ka mums ir jābūt atvērtiem uz pamat idejām, ko Aštons kundze ir izteikusi. Taču e, vienlaicīgi ir zināmas sarkanās līnijas, un mums vajadzētu definēt šīs sarkanās robežas, ko mēs varam akceptēt un ko ne. Mums, protams, vajadzētu aizstāvēt budžeta iestādes prioritātes, eh, prerogatīvas, eh, ka eh, Eiropas parlamentam ir budžeta pilnvaras. Mums vajag aizstāvēt mūsu atbrīvošanas no atbildības principus šeit šīs pilnvaras vajadzētu uzlabot, ja ārējās darbības dienests būtu komisijas sastāvā. Jo tad mēs varētu strādāt pie vienlaicīgi ar citām komisijas problēmām šai lietā ja mēs izveidosim atsevišķu šo te no atbildības atbrīvošanas mehānismu, tas būs diezgan sarežģīti. Tāpēc es domāju, par to vajadzētu pārdomāt. Viena sarkanā līnija ar, ir arī starp iestāžu nolīgums. Mums tas vajadzētu to uzlabot, jo komisārs Levandovskis jau vakar mums stāstīja, ka viņi ir nokopējuši veco līgumu un paskatījušies, kā to ielikt jaunajā. Eh, ko Roberto jau teica, protams, tur ir eh, zināmas daļas, mm, sastāvdaļas, kas eh, nav līdz ar to uzlabotas, bet kļuvušas pat vēl sliktākas. Mums tiešām vajadzētu uzlabot šo starpiestāžu nolīgumu, ņemot vērā pašreizējo jauno situāciju. Mums vajadzētu noskaidrot, ka, paskaidrot, ka Eiropas parlamentam tagad ir vairāk pilnvaru ne tikai par eh, šo te eh, KDP vispārējām lietām, bet arī pār misijām. Un pārunāt šīs problēmas par to, kā tas tiks eh, parādīts budžetā. Iespējams, ar lielāku skaitu budžetu pozīciju, mums, es domāju, mums katrai misijai vajadzētu savu pozīciju. Es nezinu, vai tas ir izveidojams bet tad būtu eh, redzamāk, pārskatāmāk, jo mm, mēs taču tiešām esam arī eh, budžeta autoritāte, arī KDP, un tad runāsim par džentlmeņu vienošanos eh, starp komisiju, ko, ko, par padomu un parlamentu, tas neatieksies uz misijām. Jo tas tiešām mums radītu problēmu, ja tas attiektos arī uz ārējās darbības dienestu. Un, eh, protams, pats budžeta jautājums par sevi arī tas ir ļoti uh, svarīgs, lai mēs, tad mēs sāksim nodarboties ar KDP izdevumiem un uh, diskusijas par budžeta neutralitāti, jo neviens taču netic, ka būtu reāli, ja mēs sakam, tas būs budžeta, ne, budžetā neutrāli. Uh, Uh, Eiropas Savienībā, taču mēs varētu atrast ietaupījumus nacionālajos budžetos, lai kompensētu to, ko mēs darām vispārējos līmeņos. Un tās ir dažas lietas, ko mums vajadzētu pārunāt vairāk detaļās, jo godīgi sakot, no principiālā un teoretiskā, teoretiskā viedokļa es piekrītu Greslas kundzei, taču es nedomāju, ka tas būs mūsu darba kopējais rezultāts. Uh, paldies, Jēran! un vēl divi runātāji, un pēc tam man vajadzētu beigt šo runātāju sarakstu, jo uh, Hercogs kundzei lūdzu vārds. Paldies, es izteikšos ļoti īsi, jo viss jau gan galvenais ir pateikts no tā, ko es gribēju teikt. Es eh, gribētu eh, sākt savu runu par to, ka ticiet vai nē, lielākā gadījumā budžeta kontroli izmanto, eh, lai sasniegtu eiroskeptiķu eh, mērķus. Un, eh, protams, mums jāstāsta, lai tas tiktu labi darīts un lai mēs neatgrieztos iepriekšējos mūsu etapos, Tāpēc es domāju, ka tas ir jāsaprot, ka politiskās prioritātes, galvenās politiskās prioritātes ir tādas, ka uh, budžeta un budžeta uh, kontroles jautājumi ir labi atrisināts jau no paša sākuma. Mums ir tiešām pieredze uh, un pierādījumi tam, ko es teicu. Un tāpēc es domāju, ka tas, ko Inge un Jērans teica, tas ir tiešām ārkārtīgi svarīgi. Tomēr es gribētu arī teikt, ka ir eh, ārkārtīgi svarīgi, ja mēs runājam par personālu, par kadriem, tad eh, tiešām ir jāskatās, lai viņu atbildības lietas būtu labi formulētas. It īpaši, ja mēs runājam par kopienas eh, ierēģiem, jo mums būs arī citas problēmas, piemēram, kā pastāvīgais personāls un līgumdarbinieki. darbinieki jo mūsu šī te e, līguma, mūsu šī te kadru e, politika vēl nav līdz galam izstrādāta, un tāpēc es domāju, ka no tā, ko mēs dzirdējam no komisijas un no Inges Greslis, Ingeborgs Greslis, uh, mums tiešām vajadzētu to visu pārdomāt. Taču vienlaicīgi mums vajadzētu e, uzturēt dialogu ar padomu, jo Ketijas Aštonas priekšlikums, tas bija nebija viņas privātais priekšlikums, bet tas bija tiešām balstīts uz e, realitātēm padomē. Tā kā es nedomāju, ka mums vajadzētu runāt tikai ar viņu, mums vajadzētu debatēt arī ar padomu, un šis dialogs varētu to risināt. Tas mums ir jādara tagad, jo pēc tam visi šie e, budžeta jautājumi varbūt šodien liekas e, netik būtiski, bet pēc tam tie būs ļoti svarīgi tiem, kam nepatīk Eiropas Savienība. Paldies! E, Sorjan kungam lūdzu vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Es pilnībā piekrītu tam, ko dzirdēju no Edītas un Jorana pirms pāris minūtēm. Proti, ka mums vajadzētu domāt par to. Uh, bet uh, mums vajadzētu arī apzināties, ka laiks iet. Ir bijušas dažādas gaidas un cerības, kas notiks aprīlī un tā tālāk, un, manuprāt, mēs jau esam iekavējušies. Uh, lasot uh, vairākas reizes, jau esmu lasījis Lisabonas līgumu, bet es neredzu tajā uh, nekādus ieteikumus, ka vajadzētu veidot jaunu institūciju Eiropas Savienības struktūrā. Tātad, ja mums nav tiesības uh, radīt jaunu institūciju, tad kāpēc radīt kaut ko, kas ir pa vidu, par vidu starp jaunu institūciju un komisiju? Tātad es domāju, ka tas modelis, uh, ko mēs varētu saukt par Olaf modeli, ko piedāvā Inge, uh, ir visātrākais un visgudrākais risinājums. Visām šīm te kontrolēm un visai, eh, jo ietekmes budžeti ir skaidra šajā veidā. Tātad mēs zinām, kā darbojas Olaf un uh, ir tāda nepieciešamā relatīvā neatkarība un ir kontrola. Un tāpēc, manuprāt, uh, šī te e, vadības komiteja vai virzības komiteja, kā to saukt, tā e, varētu e, atbalstīt šo te ideju, ka šai institūcijai būtu jābūt daļai no komisijas. Tāpēc mēs varam domāt, domāt un pārdomāt, bet mums pārāk daudz laika nav. Un ja mēs varam izvēlēties modeli, kas eh, darbojas, kas ir pierādījis sevi, tad mums vajadzētu to darīt. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Lāšlo. Es eh, gribētu Uh, tagad uh, atbrīvot uh, mūsu kolēģis un arī ģenerāla direktors var doties prom. Es, protams, viņus nedzen ārā, bet viņi, ja vēlas, var doties prom. Līdz ar to mēs noslēdzam šīs diskusijas un gribētu izmantot to, ka klāt ir Žans Lūks Dehāne, jo viņš ir galvenais iniciators, tātad idejas autors šīs te dīvainās figūras izveidēja, ka Eh, tā ir tāda bēļu ideja, ka ir eh, augstā pārstāvuma komisijas vicepriekšsādātāji. Tur ir jābūt vienkārši bēļģim, lai kaut ko tādu izdomātu, kā savilkt, savest pie viena galda boloņus un flāmus. Tātad tur vienīgi var rasties šī ideja. Tā ir, eh, tas ir federāls un konfederāls modelis. Mums bija ļoti garas un plašas diskusijas par šo tēmatu. Uh, Eiropas konventā. Un eh, tas eh, tā tad ir ilgs nevis deviņus mēnešus, bet deviņus gadus. Mēs esam iznēsājuši šo te uh, jaukteni, uh, šo dzīvnieku deviņus gadus. Es negribu šeit runāt par uh, ēzeļiem. Tas varbūt ir. Uh, nedaudz tā nicinoši, bet ir arī tādi jaukteņi starp tīģeriem un lauvām. Uh, un tas ir tāds sterils dzīvnieks, un viņam nebūs pēcnācēji. Un tagad es runāju apzinoties, ka Žans Luks man kontrolē. Uh, tātad šis augstais pārstāvis, tās augstais supersolāna un to sajaukt ar ārējo dienestu, tas ir eh, neatņemams posms ceļā uz kopēju Eiropas ārpolitiku. Bet tas nav uh, galīgais ceļa posms, tas ir tāds pārejas posms, tāpat kā eh, Solānas funkcija, kad tika izgudrota, viņa arī zināja, ka Solānam nebūs uh, Eh, pēcnācēji, jeb sekotāji. Varbūt Eštonai būs šādi sekotāji, bet uh, to cilvēku politiskā grība, kas to ir izdomājuši, bija tāda, ka tas ir tikai viens no posmiem, viens etaps, un to ir svarīgi apzināties. Kad mēs domājam par uh, eh, to statusu, kādu mēs piešķiram šim te ārlietu dienestam, tur ir demokrātiskā kontrola, finansējums vajadzīgs, tad mums ir jāapzinās, ka eh, jādomā jau par nākamo posmu, jā, nākamo etapu, lai šis te nākamais posms netiktu kavēts. Tiem, eh, kas eh, Eiropas konventā to izgudroja, Viņi to uh, domāja kā posmu ceļā uz tiešām kopīgu Eiropas ārējo politiku. Un ne tikai kā koordinēt dažādas valstu politikas, bet uh, un tas uh, šobrīd uh, komisijā ir jāveido. Ja Tā ir mūsu ideja, ja budžeta komitejas un parlamenta vairākums to atbalstītu, un ja tas ir mūsu mērķis, tad mums ir jāraugās, eh, lai mēs izvairītos no situācijas, eh, kurā mēs šobrīd pieņemam lēmumus, eh, kas tad varētu kompromitēt šo te pārēju uz nākamo posmu. Mums ir jācenšas uh, šeit uh, izvairīties no uh, krišanas vienā vai otrā galējībā starp padomu un komisiju. Uh, piemēram, kur padomu vēlas pārāk uh, lielu ietekmi uz ārējo dienestu izdarīt, tādējādi atņemot komisijai pilnvars. Un uh, parlaments uh, varbūt teiks, jo vairāk tiek stiprināts ārējais dienests, jo vairāk uh, tiek uh, atņemts nacionālajiem dienestiem kompetences, bet uh, mums taču ir, tad, tad būs nevis viena komisija, bet divas komisijas. Viena komisija, kas risinās iekšējās lietas, un viena, vēl viena komisija, kas risinās ārlietas. Tas varbūt ir tas, ko, kā, kāds ir vēlamais rezultāts šobrīd, bet uh, tas jau nav tas mērķis, kāds. Uh, bija paredzēts ar ārējās darbības dienestu sasniegt. Šis te cilvēks, kas sēž uz diviem krēsliem, tātad, kā jau tika teikts, tad no ārējā dienesta var izveidot arī tādu hibrīdu dienestu. Tam nav jābūt tikai komisijas sastāvā. Uh, tam nav jābūt tikai starpvaldību struktūrai, tur var būt tādus, tāds sajaukums, varbūt ir grūti kaut ko tādu izdom, iedomāties, un tas varbūt nesa, nepastāvēs mūžīgi, bet tas ir viens posms, ko mēs varam iziet. Un šeit gribētu minēt konkrētu piemēru, un šeit arī uh, uh runāju, protams, ar Dehānes atbalstu, jo viņš ir tas, kurš uh, to visu izdomāja. Uh, šodien uh, ir tā, ka drīzumā būs uh, misija uz Palestīnu un Izrēlu. Eiropas Savienībai nav tuvo austrumu politikas, un mūsu valdības ir lepnas, ka tās uh, dosies uz turienu ar atšķirīgiem, atšķirīgām nostājām. Protams, ka katrai valstī ir sava politika attiecībā pret Izraēlu, pret palestīniešiem. Mums ir iecelts Eiropas Savienības pārstāvis arī kvartetā, uh, Un mums ir komisijas dienesti, kas uh, sniedz humanitāro palīdzību un attīstības palīdzību. Mums ir uh, atbildīgais komisārs, uh, kas ir atbildīgs par uh, pasaules tirzniecību, kas runā ar Izrēlu par tirzniecības jautājumiem uh, starp Eiropas kopienu un Izrēlu. Mums ir pētniecības komisārs, uh, kas ar Izrēlas valsti ved sarunas par to veidu, uh, kādā Izrēla var iesaistīties uh, pētniecības pamatprogrammā. Tātad ir, uh, bet ārpolitikas jomā mums nav nekas, un tas tiešām ir milzīgs trūkums, uh, efektivitātes trūkums Eiropā, lai risinātu šādu būtisku problēmu. Ko mēs vēlamies panākt ar līguma izmaiņām? Mēs vēlamies, lai augstais pārstāvis spētu uh, 27 uh, valstīm uh, stādīt priekšā kopīgu ārpolitiku. Ja tās nav vienojušās, protams, tas neko nedod, bet tad, kad tās būs vienojušās, tad uh, šī te figūra, šis cilvēks būs kā diriģents visiem, visiem šiem spēkiem un pusēm, un visi komisijas dienesti, kam ir kaut kāda darīšana ar Izrēlu un palestīniešiem, tad varētu visi spēlēt pēc vienām notīm. Uh, Un tad eh, varētu varbūt eh, arī tikt pārtrauki tirzniecības eh, līguma ar Izrēlu, ja Izrēla kaut ko neievēro, vai tas pats varētu attiekties uz palestīniešiem. Un tad mēs varam kaut kādu tādu vienotu politiku veidot, un tas netiktu darīts tikai komisijas ietvaros, bet to varētu arī tad darīt dalībvalstis. Tātad, vai mēs uh, spējam uh, izveidot eh, politisku, diplomātisku sistēmu, kas eh, patiešām var sniegt Eiropas Savienībai instrumentus, eh, lai tā varētu būt būtisks spēlētājs starptautiskajā arēnā, jautājumos, kas ir ļoti būtiski mums, mūsu aizsardzībai, vai tomēr mēs paliksim un sapīsimies šajās pretrunās, kādas mēs šobrīd arī pazīstam. Uh, Jo, ja mēs būtu spējīgi kaut ko tādu paveikt, tad kas īstenos šīs politikas demokrātisko kontroli? Kur notiks diskusijas par šo politiku? Protams, ir skaidrs, ka kontrolē ir jānotiek šeit, bet eh, ne tikai šeit, arī nacionālajos parlamentos. Tur tad mums ir jāatrod, jāizveido tāds savienojošais modelis eh, starp uh, šo parlamentu un uh, nacionālajiem parlamentiem. Ja mums būs tāds pasākums kā Darfūrā, tad būs uh, jārīkojas uh, militāri, tur būs zilās ķiveres, ANO mandāts, arī uh, civilās operācijas, uh, un tur tiek dots kopienas finansējums. Kurš tad uh, demokrātiski kontrolēs uh, visu šo pasākumu? Tas tad ir jādara Eiropas parlamentam. Ja tā ir mūsu politiskā grība, uh, tad mums ir jāatrod ceļš, kā to uh, paust arī tekstā, personāla nolikumā, dienesta sastāvā un arī finanšu regulā, finanšu noteikumos un budžeta izpildes apstiprināšanā, protams. Uh, Žanluk, vai jūs gribētu kaut ko piebilst? Nē, tikai pāris lietas. Es negribētu šeit uh, pieteikt paternitāti, kur man nemaz nepiekrīt. Uh, Šis pirmais priekšlikums nāca no Vācijas patiesībā konventa ietvaros par šo te cilvēku, kas sēž uz diviem krēsliem. Komisija to vienkārši tad pārņēma. Bet otrkārt, tas, ko tu aprakstīji kā posmu ceļā uz kopīgu ārpolitiku, tas, protams, ir taisnība. Kopējā ārpolitika ir tipisks piemērs tam, kas bieži Eiropā notiek Tiklīdz tiek izdomāts nosaukums kaut kam, kas līdz šim nepastāvēja, ir jāspēr tādi kā starpsoļi, un šie uh, posmi, soļi ir tie, ko tu nosauci. Ko es vēl gribētu pieminēt saistībā ar ārējās darbības dienestu? Uh, šī dienesta nozīmība, manuprāt, uh, ir tajā, ka Eiropas ārpolitika ir izveidojusies no krīžu pārvaldības. Uh, Tātad mēs neveidojam tādu patiesu ārpolitiku, mēs tikai reaģējam uz krīzēm, tikai pielabojam, tad, kad tas ir vajadzīgs. Ārējais dienests būs, lai sagatavotu ārējo politiku, lai novērstu krīzes, bet šādā hibrīda situācijā. Paldies, tātad es piedāvāju šo te interesanto viedokļu apmaiņu tagad noslēgt, un būs vēl vēlāk iespēja par to runāt. Tagad pāriesim pie balsojumiem. Par 15. punktu es jau jums teicu, ka mums vēl nav teksts. Tas nozīmē, ka balsojums eh, varēs notikt tikai kaut kad vēlēt, vēlākā sēdē. 18. punkts - valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējība ekonomikas atveseļošanai. Kalfina kungs mums eh, vakar stādīja priekšā savu tekstu Mums ir virkne grozījumu. Vai jums visiem ir balsošanas saraksts, vai visi ir gatavi balsot? Labi. Galfīna. Tad uh, tagad uh, paņemsim Kalfina kunga ziņojumu, 18. punkts, C apsvērums. Pirmais mutiskais grozījums, eh, vai jūs gribētu to nolasīt? Just to add the word currently before limited. So uh, the who phrase. Tātad uh, tagad tas ir ierobežots līdz vienam procentiem no Eiropas kopienākuma ça, ça préserve la. Jā, tas ir nodrošināt nākotni. Kas ir par šo pirmo mutisko grozījumu? Paldies, pret. Viens ir pret, atturas pieņemts. Septītais pāns, referentkungs, tas ir otrais mutiskais grozījums, vai jūs gribētu par to runāt? Jā, priekšsēdētāji, vai es varētu lūgt. Uh, jums, atvainojos kolēģiem un jums, bet tā kā mums bija ļoti īsts laiks eh, sagatavot grozījumus, un es tikai šorīt runājot ar ādas kolēģiem to eh, pabeidzu, tad mums ir eh, tikai trīs, tie nav tādi ļoti lieli, bet tādi grozījumi, kas nav sarakstā. Ja jūs man atļautu, tad es tos nolasītu par 4, 8 un 9 pāntu. Ja kolēģi piekristu un ja jūs man atļautu, Priekšsēdētājs saka, lūdzu, jā, tiešām vakar Aglunda kungs jau sūdzējās par to, ka termiņi ir ļoti īsi noteikti, bet lūdzu, referent kungs. Nav ieslēgts mikrofons. Oh, sorry. Before going to paragraph 7. Pirms pāriešu pie septītā panta, es gribētu pie, pievienot 4. pāntā vienu frāzi, kur ir runa, ka ņemot vērā, ka ir jāpārskata konverģences mehānismu mērķi, tur es gribētu pievienot, iekļaujot uh, iespējama uh, Eiropas uh, valūtas fonda izveidi. Un tad turpinās uh, ņemot vērā arī Eiropas pievienoto vērtību. Ļoti labi, tas bija mutiskais grozījums, tas politiski ir būtisks. Kurš ir par šo mutisko grozījumu? Paldies. Pret. Trīs ir pret, atturas, pieņemts. Tagad referenta kungs. Tad es pāriešu pie septītā panta priekšsādātāja kungs, un šeit es gribētu pievienot pēc uh, uzsver highlights uh, pozitīvo, bet ļoti ierobežoto uh, MFF lomu Eiropas Savienības budžetā. Un uh, šeit es gribētu pievienot arī daudzgadu finanšu schēmu. Tas ir pāns par Eiropas atvesļošanas plānu. Un tad beigās es gribētu pievienot uh, tomēr nožēlo, ka tā kā nav pietiekama koordinācija dalību valstu vidū, uh, tad uh, ekonomiskā un finansiālā politika netiek koordināta cīņā pret krīzi un lai nodrošinātu valsts finanšu ilgtspējību. Pagaidiet, priekšsādātāji kungs, uh, nodalīsim šīs divas lietas. Tā tad pirmais mutiskais grozījums par septīto pāntu. Un tomēr tā ir ierobežota. Tātad tas viss ir dokumentos. C'est ça. Although very limited. Jā, eh, tomēr to ļoti iebežu, ierobežo MFF. Kurš par? Paldies, pret. Trīs, paldies, atturas. Šī daļa ir pieņemta. Un tad jūs pievien, piedāvājat eh, pievienot, un tas ir arī mūsu dokumentos. Jā, jūs tam pievienojat, un tomēr Euh, <laughs> Tātad es gribētu jūs lūgt uh, izlasīt vēlreiz šo piebildu pie, piebildēju. Uh, uh, Septītā panta beigas tad būtu sekojošas. Un tomēr nožēlo, ka nav pietiekama koordinācija starp Eiropas Savienības dalību valstu ekonomiskajām un finanšu politikām, lai cīnītos pret krīzi un uh, lai nodrošinātu valsts finanšu ilgtspējību.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 Tad es jums dodu vārdu. Paldies. Astotajā pāntā tie ir tie grozījumi, kurus mēs piedāvājam tagad pēdējā brīdī atvainojos, bet 8. pantā, kur ir runa par kredītreitinga aģentūrām, ka tām nebūtu jābūt vienīgajām atbildībām, un tur es gribētu uh, pateikt, uh, pie, pie, paaugstināt Eirostat lomu, sniedzot uzticams datus. Paldies, kurš ir par? par Eirostatu. Paldies pret. Vai jūs esat pilnīgi pārliecināts, ka esat pret Eirostatu? Jums ir viss tiesības. Atturas. Nu, pieņemts. Referentkungs. Un tad 9. pantā priekšlikums ir, lai mēs aizvietojam vārdus convert excessive. Šeit mēs runājam par tau, ietaupījumiem. Ja mēs e, stimulēsim e, taupības virzienu. Tātad e, frāzi būtu tāda. To stimulate the direction of savings available into coordinated investment expenditures through fiscal policies. Uh, was... Doma bija tāda, ka vairāki kolēģi teica, ka ir grūti runāt par pārliecīgu taupību jo mums vajag šeit eh, pārvērst, eh, to mēs sakam, mēs stimulējam eh, veikt šo taupības darbu. Nu labi, saka priekšsēdēs, kurš par? Kurš pret? Paldies, atturas. Tātad arī pieņemts. Labi. Tātad palīdzēm, eh, palīdz stimulēsim eh, taupī, ietaupījumus. Un tagad esam grozījumus no eh, referenta puses visus izskatījuši. Stolažāna pie grozījums atkrīt un uh, kompromisa grozījums. Tas tiek pieņemts. Tas nozīmē, ka Stoložāna grozījums atkrīt. Tagad B kompromiss, kurš pār, kurš pret? Atturas. Trīs atturas. Tad tagad ierodas Helga, kas mums pievienojas, kurš sēž, kur sēž Brantners kundzes vietā bet uh, Helga ir ieradusies ļoti labi. Tad tas ir pieņemts. Līdz ar to otrais Stolajāna grozījums atkrīt, un trešais par to tomēr jābalso. Jā, un referents ir pret. Trešais Stolajāna kunga grozījums, kurš pār? Vajadzētu skaitīt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, oui, Damien Abad. 15. Tātad 15. Kurš pret? Diset. 17. Tātad grozījums ir noraidīts. Galīgais balsojums, kurš pār šo te uh, ziņojumu, kurš pret. Paldies, atturas, viens atturas, paldies, pieņemts. Apsveicam referentu. Tagad mēs varam. Es atvainojos. Uh, excuse me, Mr. Chairman, just... Piedošana. Nu, Īsa tehniska piezīme. Es esmu tiešām priecīgs, ka komiteja bija tik elastīga un mm, ņēma vērā šos mutiskos grozījumus, taču nākošajā reizē nebūtu gan grūti, ka debašu laikā nu, maziņš papīriņš tiktu izdalīts tad lēmuma pieņemšana ir dziļāka un labāk līdzsvarota. Tāpēc es gribētu to nu, vienkārši pievērst uzmanību nākošajā reizē. Paldies, cienītais kolēģi! Nu, protams, jums ir taisnība. Un mums tiešām vajadzētu nodrošināt to, lai tas vairs neatkārtotos. Es tiešām tikai gribēju teikt, ka mm, referents, manuprāt, piedāvāja grozījumus, kas bija tiešām skaidri un ir pārunāti jau, un tur vienprātība ir panākta. Taču, protams, šie nav mm, pieņemami darba apstākļi. 20. punkts, Manka kungs, Mankas kungs, ir eh, ar priekšlikumiem nācis. citi iespējamie līdzekļu pārvietošanas pieprasījumi par ombudsmani. Liels paldies priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Ombudsmans šeit ir pieprasījis, lai pārmainītu organizācijas kārtību, um, kas ir iesniegti, viss, kas ir iesniegts, ir finanšu regulas um, satvarā un um, kopējais uh, ietvers ir izmaiņas eh, no A līdz D un eh, AST līdz AD, un tas viss ir saskaņā ar plasībām, jo tas ir 8, eh, 7 un 5, 6, un tas nozīmē, ka tie nav specifisko nosacījumu ietvarās, kā 14, 15 un 16 un tāpēc es faktiski neredzu nekādu problēmu, un es ierosinu e, šo pārvietošanu atrisināt. Paldies! Kurš ir par šo e, pārvietošanu? E, kurš pret? Divi. Kurš atturas? Viens atturas. Labi, tātad tas pieņemts. Un tad mums ir pārvietošana reģionu komiteja. Lūdzu, referents ja e, kad mēs apstiprinājām budžetu 2010. gadā, mēs arī pieņēmām to, ka būtu palīdzīgi, ja mēs pārvietotu atbildību par pensiju fondu pārvaldību e, reģionu komitejai uz mm, Eiropas komisijas personāla lietu komisiju. Un e, tad, kad mēs apstiprinājām budžetu 2010. gadam, tur bija 35 tūkstoši eiro rezervas fondā un esam šogad pieņēmuši lēmumu, ka no 1. aprīļa šī atbildība būt tik to veiks specializēta institūcija Eiropas komisijā, un reģionu komiteja ir apstiprinājusi par šo te eh, dienestu pārvietojumu, un es tiešām iesaku šo pārvietojumu par eh, šiem nu, konkrēto naudas summu veikt. Priekšsēdājs paldies, kurš par? šo pārvietojumu. Paldies, kurš pret? Labi, kurš atturas? Tātad pieņemts. Lielas paldies, Mankas kungs. Divdesmit pirmais eh, punkts. Ēku politika taču ne visa ēku politika, par ko runāsim vēlāk, runājot par Trufelskundzi, bet šajā gadījumā būs balsojums par konsultācijām attiecībā uz 179. pāntu. Tātad tikai ten te izpilda aģentūra. Visiem ir skaidrs. Holmējers kundze lūdzu. Priekšsēdētājs. Šeit ir runa par TNT izpildu aģentūru, eh, kas 2006. gada oktobrī tika nodibināta. Eh, pat labāk eh, aģentūra darbojas līdz 2015. gadam, un ar to ir saistītas problēmas ar īres līgumiem un jaunu telpu noīrēšanu. Ja aģentūras darbība tiks pagarināta arī pēc 2015. gada, tad, protams, e, noma, kas maksājama par jaunām ēkām, e, būtu attiecināma uz bāzes pamata e, nomu. Un tā tad jaunajā Runa ir par jauno ēku. Tātad eh, no 2008. gada aprīļa ir ies eh, noslēgts eh, ierobežots nomas līgums ar Fortis Real Estate grupu, kas beigsies 2010. gada 31. martā. Izpilda aģentūra pat laban atotas, atrodas ēkā, kur ir plānots nojaukt, tāpēc mēs varam apmēram iedomāties, kādos apstākļos aģentūras darbinieki pat laban strādā ir eh, plānots eh, nomāt jaunās telpas eh, nu, pie šosēde Vāvara 910 pie Beļģijas apdrošināšanas. Un, ja es runāju par piemēroto procedūru, tad no vienas puses paldies eh, par komisijas eh, atklātību un eh, aģentūras atklātību tiekoties ar mani. Tomēr man ir jāsaka, ka vēl ir iespējams uzlabot situāciju, lai izpildu aģentūru plānus īstenotu saistībā ar telpu īri. Kopumā tika piemērotas trīs procedūras, divas tika pārtrauktas un eh, trešā eh, varēja tikt turpināta tikai ievedot papildus kritērijus. Pirmo pārtrauca tāpēc, ka acīm redzot, eh, tā sakot, tika pieņemts lēmums saistībā ar trīs aģentūrām ārpus Eiropas kvartāla, un norī, bet tas neizdevās, jo visas trīs izpildu aģentūras bija ar dažādām Uh, vajadzībām, un tas iepriekš netika noskaidrots. Problēma laikam bija saistīta arī ar to, ka izpildu aģentūras bija dibinātas ļoti nesen, un arī pašas vēl īsti nebija izanalizējušas eh, savas vajadzības. Vienas gribēja būt tuvākas eh, komisijai, eh, lai būtu ierēģiem vieglāk kontaktēties, citiem nebija nekādas vajadzības atrasties Eiropas kvartāla tūmā. Un tā tad jautājums, kāpēc pārcelties ārpus Eiropas kvartāla ir skaidri, jo ārpus eh, īres cenas ir daudz izdevīgākas nekā kvartāla ietvaros. Un tāpēc arī uh, ir jāuz, atzinīgi jāvērtē mērķi, eh, iespēja apmesties citur. Runa ir par telpu 4000 līdz 4500 kvadrātmetri 25 personām, līdz ar to pastāv iespēja paplašināt skaitu. Tas ir biroja telpu ēku kompleks, ir A un C ēkas, kuru izmanto Paribas Fortis, bet B izmantotu izpilda aģentūra TNT. E, kuras rīcībā būtu atsevišķa ieeja, e, pieejama automašīnu stāvvietai, kā arī sabiedriskā transporta pieejamība mm, Un uh, līdz ar to arī sadarbība ar komisiju nebūtu apgrūtināta. Uh, tā tad par līgumā ir uh, runa par to, mm, ka ir nespie, ne, nepieciešams sēkas remonts, klimats apkure, drošības pasākumi un tā tālāk. Manuprāt, kritiski punkts ir ģenerālā procedūra, jo komisija tad varētu pasūtījumus eh, dot, eh, var, eh, dot privātiem uzņēmumiem, lai veiktu darbus uh, Un tad uh, atkal uh, ar samazinātu īres maksu varētu izdevumus sekt. Uh, ja mēs runājam par sešiem gadiem un ja papildarbiem nepieciešami 1,3 miljoni, tad šajos te sešos gados Tā tad būs grūtības ar īres maksājumiem, un e, tā tad pirmā maksājumu daļa samazinātos pēc 2015. E, gada, reducējoties uz pamata īres eh, maksu eh, un būtu, tā sakot, saprātīgā apjomā. Eh, īres līgumas spēkā tātad vajadzētu būt seši gadi, 5,477 miljoni eiro būtu īre, 4 miljoni bāzes īrei, 1,3 miljoni darb, papildarbiem, procenti 100 267 eh, eh, eh, tūkstoši apmēram. Un kāpēc procenti? Tāpēc, ka mēs darbus uzticam privātu uzņēmumiem un pēc tam atgūstam līdzekļus caur īres maksu un kopumā tas tomēr diezgan daudz maksā. Uh, Es kopumā uzskatu, ka mm, pieeja ir pareiza. Dokumentus mēs saņēmām ļoti vēlu, un tāpēc es gribētu arī mūsu lēmumā atspoguļot uh, faktu par to, ka acīm redzot ir bijušas nesaprašanās par to, vai ēkas, kurām ir finanšu, kuras finansiāli nozīmīgas, vai tās būtu eh, jāiesniedz budžeta lēmumu lēmēja institūcijai. Bija dokumenti, kur bija rakstīts, ka e, tas nav jāiesniedz, bet es gribētu teikt, ka arī izpilda aģentūram ir e, pakļautas kontrolei, e, tāpat arī saskaņā ar 179. pāntu eh, ir, viņu pienākums ir iesniegt dokumentus attiecīgajām institūcijām, jo citādi aģentūras kļūst parlamentam eh, nekontrolējamas. Eh, dokumentus es saņēmu ļoti nesen, tāpēc pagājušajā ceturtdienā, kad saņēmu plašas atbildes arī uz mūsu jautājumiem, gadiem. Hm. Tā tad tikai pagājušajā ceturtdienā tas notika, e, tad es e, arī tikai varēju informēt pārējos e, līdzreferentus, kuriem nebūtu bijusi citādi iespēja izdalīt to, tos tālāk kritiskās piezīmes divu gadu laikā, lai gan bija zināms, ka ēka, pašreizējā ēka ir tiks nojaukta, eh, netika eh, dokumenti sagatavoti pietiekami agri, nodrošinot mums iespēju eh, rūpīgai izvērtēšanas procedūrai. Tāpēc arī mans lūgums ir komisijai noskaidrot, kurš nes atbildību sakarā arī izpildīt atbilst direktīvu eh, eh, īres eh, līgumiem. Uh, Atbilde ir, ka to dara komisija, bet var gadīties, ka aģentūra ir patstāvīga, eh, var gadīties, ka notiek saskaņošana. Būtu ļoti jauki, ja šeit būtu saskaņotas, principiāli saskaņotas procedūras eh, un katru reizi nebūtu jācenšas uzminēt, eh, kas kā notiks. Tāpat jāņem vērā, ka katrai aģentūrai ir savas vajadzības. Un, e, protams, ir skaidrs, ka tās ir jāskata dažādās prizmās, tomēr jābūt iespējai gūt skaidrību katrā situācijā, lai mēs varētu izpildīt e, savus uzdevumus. Uh, Eh, un eh, lai arī pati izpilda aģentūra zinātu, ko tā drīkst un ko tā nedrīkst. Es principā atbilstu ēku īri, un es uzskatu, ka tā ir nepieciešama. Eh, lūdzu, ka komisijas piezīmes tātad atbalstītu un izteikt savu viedokli. Paldies, paldies, Mankas kungs, lūdzu. Ďakujem, pán predseda. Eh, chcem sa poda- Paldies priekšsēdētāji. Gribētu pateikties referentam. Eh, referentei par viņas milzīgo, milzīgām pūlēm, mm, izpētot šo lietu tādās detaļās. Man bija iespējas ar viņu sadarboties, un eh, rezultējošais dokuments ir kā pierādījums šai sadarbībai. Tajā ir arī atbildes veselai rindai jautājumu. Mēs varētu būt tiešām apmierināti ar faktu, ka ēkas cena ir caurmērā zemāka nekā citu ēku cena, ko izmanto komisija. Mums tiešām vajadzētu ņemt vērā arī stratēģiju nu, vērā visām ēkām, jo tikai tad, ja mēs eh, reaģējam laicīgi, Nu, tad mums ir vairākas alternatīvas, un mēs varam pieņemt nu, vajad un varam pārunāt zemākas cenas attiecīgajām ēkām. Svarīgi ir ņemt vērā, ka ne visām ēkām ir jābūt Eiropas Savienības kvartālos. Dažām mm, vajadzētu būt mm, centrāli, un tādā veidā mēs varētu panākt šīm ēkām, kas atrodas ārpus, tad zemākas cenas. Pēc tam, kad izpētīju dokumentus, man šķiet, ka būtu labi atbalstīt referentes priekšlikumu. Paldies! Paldies, eh, Mankas kundze. Eh, Triples kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribētu vispirms pateikt paldies Monikai Holmajerai par ieguldīto darbu un arī par politiskajām konsekvencēm, kura viņas eh, saskata. Ir tīpaši paldies par viņas darba caurspīdīgo stilu, nodrošinot mūs ar informāciju par visām jautājumiem. Tas ir ļoti godīgs stils un tas rada iespēju kompetentajiem citiem deputātiem veiksmīgi sadarboties. Es gribētu akcentēt, ka šī darba pamatnostādnes vai šīs stratēģijas pamatnostādnes eh, proti rast eh, pilnīgu pārskatu par ēku politiku un ne tikai um, vidējo termiņa politiku atbalstām, bet ka mēs strādājam pie ilgtermiņa politikas. Ir, tas ir svarīgi visiem, kuri nes atbildību. Mums vajadzētu izšķirties par iespējām un līgumiem, kas patiešām ir mūsu interesēs, lai mūsu darījumi būtu veiksmīgi un lai mums eh, būtu pozitīvas sekas eh, ilgus gadus. Eh, runājot, mēs tātad mēs atbalstām Holmājeres kundzes pozīciju. Un mēs ar pilnu atbildību nesam atbalstām kursu par ilgtermiņā ēku politiku. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tā tad eh, tagad vēlreiz kopsavilkums saskaņā ar 179. pantu. Mums ir jāpieņem lēmums, eh, proti tā tad vai mēs dodam zaļo gaismu eh, šim te projektam Eh, vai arī mēs gribam sagatavot atzinumu mūsu referente, tātad eh, saskaņā ar eh, Tripelas kundzes un bankas kunga teikto ieteica, ka tātad mēs neizmantosim tiesības sagatavot atzinumu, bet gan kā atbalstīsim priekšlikumu. Kurš ir par referents priekšlikumu? Paldies! Kurš pret? Atturas? Tā, viens atturas. Paldies! Tā tad lēmums ir pieņemts. Tagad 17. punkts mūsu darba kārtībā. Helga Tripele. Viņa vispirms mums paskaidro šo punktu. Te ir runa par 1. līdz 4. bloka apstādināšanu Kozlodojas AS. Šeit mums ir arī balsošanas saraksts. Tā, vai visiem saraksts ir pieejams? Tā, tad vispirms kompromiss A grozījums, sa, pirmais A jauns kurš par. Paldies, pret. Atturas. Viens atturas. Tā tad pieņemts. Tagad viens, trīs un pieci atkrīt. Tagad mums ir kompromiss B par to pašu punktu. Kurš par? Tā. Tā atvainojiet, vēl mums ir mutiskais grozījums, Kalpina kunga grozījums, lūdzu. Šis grozījums jums tika izdalīts. Tāpat, tātad kā arī citām prioritātēm, viens A, kurš ir par? šo te mutisko, kurš pret, atturas, divi atturas, pieņemts. Tagad viens, divi, trīs, pieci un seši šie te grozījumi līdz ar to ir nu, pārklāti ar abiem diviem grozījumiem, kompromisa grozījumiem. Tagad septītais, Kalfinkungs, kurš par pret atturas. Divi atturas pieņemts. Tā, tad tie bija apsvērumi, tagad panti, trešais pants, ceturtais grozījums par. Paldies, pret. Divi pret, atturas, pieņemts. Un noslēguma balsojums par, kurš ir pret, viens pret un atturas, viens atturas, Pieņemts. Tā apsveicu referenti. Un tagad eh, mums ir domu apmaiņa, viedokļu apmaiņa. Eh, tātad 2011. gads eh, Tripeles kundzei vārds. Tātad šeit mums jau bija iepriekšējās e, saskaņošanas sēde, un man bija gods e, runāt referentes vārdā, un es e, mēģināju arī uzticīgi pārstāvēt viņas pozīciju. Protams, ka šeit noteikti būs arī jauni elementi, ar kuriem referente mūs iepazīstinās. Un pirms divām dienām eh, tā tad mēs saņēmām dokumentu, kuru lūdzām jau, jau sen sen. Un šeit ir runa arī par daudzgadu uh, plāns par parlamentā ēku politiku. Uh, Dirānas kundze To eh, šai tēmai es sekoju arī darbojoties prezidijā. Tagad vārds Tripelas kundzei, un viņa var paskaidrot, kāda ir aktuālā situācija. Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, paldies! Un es gribētu pateikties eh, arī par to, ka jūs mani tik labi pārstāvējāt. Mīļie kolēģi, uh, Es vēlreiz gribētu atgriezties pie šī parlamenta budžeta izējas situācija 2011. gadam, izējot no konflikta, kas mums jau sen ir zināms un pazīstams, proti no vienas puses mēs kā parlaments, kā arī citas institūcijas, komisija un padome, esam ieinteresēti nodrošināt savas darba spējas, tās uzlabot, optimizēt, kas nodrošinātu, kas ir saistīts ar līdzekļu apropriāciju pieaugumu. Bet, protams, kā budžeta speciālisti mēs zinām, ka mūsu rīcība esošās apropriācijas ir ierobežotas. E, tā ir mūsu politiskā ikdiena. Parasti mēs gribam vairāk naudas nekā tas ir iespējams. Un, protams, ka mūsu misija ir atrast e, jūtīgu politisko līdzsvaru atkarību, it īpaši jau domājot par ekonomikas un finanšu krīzi, e, domājot par situāciju Grieķijā un sarežģīto sit budžeta situāciju daudzās citās dalību valstīs. Tātad mums ir jāatrod vietas eh, līdzsvars, ko mēs domājam par 2011. gadu, it īpaši tad, ja tajā mums ir tik daudz jaunu izaicinājumu un uzdevumu. Un mēs nevaram vienkārši skatīties zvaigznēs un tvert pēc zvaigznēm, bet mums ir veiksmīgi jāsabalansē eh, iespējas papildus jaunajiem uzdevumiem, vienlaicīgi dodot eh, signālu, ka mēs saprotam, kāda ir vispārējā situācija. Tieši tāpēc pagājušajās nedēļās mēs tik bieži runājām par 20% parlamenta budžetam un par vienošanos 1988. Eh, gada vienošanos, vai to ievērot vai ne, un kādā veidā to ievērot, ja jā. Es esmu vienmēr akcentējusi, ka 20% man eh, nav uh, fundamentāls uh, skaitlis, uh, kuru nedrīkst pārsniegt. Tomēr vienlaikus es vērsu uzmanību uz to, ka maksimālo robežu pārsniegšana nav iespējama, un es atkārtošu, ir jārīkojas politiski viedi, jūtīgi ar komisiju, padomi un sabiedrību. Ne jau liekulīga oportunisma nolūka nolūkos, bet gan esot eh, pareizā ceļa meklējumos, kā rast kompromistu, eh, kā šajā laikā veidot eh, budžetu savām institūcijām. Mēs saņēmām pagaidu priekšlikumu, provizorisko priekšlikumu no parlamenta vadības, kas runā par 20,46%, kas nozīmē 6,51% paaugstinājumu salīdzinājumu ar 2010. gada gada budžetu. Manuprāt, šis ir skaitlis, kas atspoguļo politisko sensibilitāti. Eh, tomēr ne, neatspoguļo šo te sensibilitāti. Un tāpēc, eh, izstrādājot savus priekšlikumus, es centos no vienas puses uh, nodrošināt mūsu parlamenta darba spēju, arī politisko grupu un uh, komiteju un dienestu darbu, un tomēr vienlaicīgi parādīt, ka mēs uh, pakļaujamies pašdisciplīnai un uzliekam sev restrikcijas, domājot par finanšu pieaugumu. E, tas nozīmē, ka, kā jau es teicu, 22,46% e, ar 6,51% pieaugumu e, salīdzinājumā ar 2010. gadu. Tas ir pārāk daudz, tāpēc mums ir jāmēģina šo skaitli samazināt. Es to mēģinu tīpaši tādā veidā ka izsaku argumentus par papildu štatu vietām bibliotekai, ekspertīzēm, gan iekšējām, gan ārējām, un tāpat arī pieaugums, kas saistās ar paplašināšanu un izmaiņām saistībā ar Lisabonas līgumu un attiecīgajām sekām, kā arī grupu pieprasījumu, eh, kas eh, būtībā būtu jāierobežo uz pusi. Es zinu, ka eh, biroja prasības nav vienkāršas, bet es domāju, ka te mums ir jāizšķiras par pieeju, kas parāda, ka mēs izprotam, ka pašreizējā situācijā mums ir jābūt uzmanīgiem un tomēr neaizmirst arī savas intereses es neatbalstu. Eh, es neatbalstu sekojošo. Mēs plenāru sēdē neesam vēl līdz galam pieņēmuši lēmumu vai 2010. gadā vai nu maijā, kas ir mans priekšlikums, vai vēlāk 1500 eh, eh, eiro dotu uz deputātu asistentam. 2011. gads, te ir runa par otro daļu, vēlreiz 1500 eiro ko varētu piešķirt asistentiem. Es uzskatu, ka pašreizējā situācijā tas nav atbildīgs lēmums. Es uzskatu, ka šajā gadā mums ir labi iemesli, tīpaši asistenti, kas ir dalību valstīs, jo Tie daudzreiz tiek samak, saņem mazāku algu nekā Briseles asistenti, e, bet e, tā kā birojas mūs informēja, ja tās e, sekas būtu tādas, ka ir nepieciešamas papildas biroju telpas, ja būtu otrā 1500 eiro maksājumu kārta, kuru mums nav, tas saistītos ar ļoti lielām papildu izmaksām, un es nezinu, no kurienes ņemt šo naudu. Mums tika izteikts priekšlikums eh, par to, ka Beļģijas eh, iestāžu eh, parlamentam piešķirtos līdzekļus, proti šie 58,6 miljoni, kas tika atmaksāti, ko izmantot jaunas ēkas iegādēji un pārcelšanai uz šo ēku uz jautājumu, eh, vai šī summa ir domāta tikai eh, pirkumam vai arī citām izmaksām, ģenerāldirektors teica, ka tas ir tikai pirkumam. Uh, Es domāju, ka tā nav atbildīga attieksme pret budžetu, un es esmu pret šādu ēku politiku, it īpaši tad, ja mēs runājam par ilgtermiņa ēku politiku, e, nevar izgro, e, iz, izjaukt tādējādi, ka mēs e, izmantosim naudu, lai nopirktu ēku, bet ko no kā sekt pārējo nauda jausmas. Es uzskatu, tā nav atbildīga budžeta politikas attieksme, mēs nedrīkstam tā rīkoties. Tas nozīmē, manuprāt, ka šajā punktā mums vajadzētu vienoties par to, ka otro 1500 eiro kārtu mums nevajadzētu atļaut, apstiprināt, Ēku politikā mēs esam ļoti, ļoti uzmanīgi un piesardzīgi. Jaunā Luksemburgas ēkas finansējums eh, arī tas mums ir jāatspoguļo eh, un mums ir īpaši jāpievērš uzmanība, cik lieli līdzekļi ir vajadzīgi. Tad nākamā tēma - šības politika parlamentā. Ir zināmu iemeslu dēļ ģenerāla sekretāra eh, centieni šeit nodrošināt vairāk līdzekļus. Bet arī šeit mums ir runa par mēģi konfliktu, tā sakot, no vienas puses nodrošināt drošību parlamentā, no otras puses tā pieejamība sabiedrībai un apmeklētājiem. Mēs nevaram no vienas puses koncentrēties tikai uz drošības aģentūri argumentiem, jo citādi mēs nevarētu atbilstīgi attēlot konfliktu. Tad vēl bija e, pieprasījums informācijas un komunikācijas stratēģijai e, saņemt krietni lielākus līdzekļus. E, tas pieaugums, kas pat labāk ir iestrādāts pie priekšlikumā, šie te 5 miljoni, manuprāt, ir pārspīlēti, jo jau pēdējos gados mēs esam saņēmuši, piešķīruši daudz vairāk naudas. Manuprāt, no sākuma ir jāparāda, kādi ir bijuši pieaugumi pagājušajos gados, un tad ar atbildību pārdomāt, kādas būs sekas 2011. gada budžetā. Un tad jautājums par imasu un uh, CO2. Uh, uh, uh, kas ir, tē, kas ir īpaša tēma. Pagājušajos gados mums bija papildus līdzekļi par ekoloģiskajiem remontdarbiem un energobilances uzlabošanu un mūsu ēku CO2 izmešu samazinājumu. Es gribētu vēlreiz akcentēt, ka pagājušajā Strasbūras sēdē es paskatījos uh, uz siltumsūkņiem, jaunajiem siltumsūkņiem uh, Strasbūrā un ko var darīt Strasbūrā un ko nevar darīt Briselē. Es domāju, ka tās ir ļoti labas investīcijas, kaut arī dārgas, uh, jo pateicoties tām mēs varam ietaupīt enerģiju un eh, klimata politiskajā programmā piedalīties pašiem aktīvi, eh, jo mums ir arī savas ēkas jāveido pēc tādiem principiem, par kuriem mēs iestājamies. Eh, tāpēc es uzskatu, ka šīs te ekoloģisko investīciju, ekoloģisko remondarbu pieeja ir veiksmīga, jo tas saistās ar turpmākiem ietaupījumiem. Sabiedriskais transports darbiniekiem Eh, piemēram, dienesta mēneša biļetes, un es domāju, ka šie sarunas vajadzētu turpināt. Es uzskatu, ka būtu ļoti vēlams, ja Strasbūrā būtu vairāk divriteņu. Es eh, redzu, ka mūsu kolēģi labprāt izmantotu Strasbūrā divriteni, lai nokļūtu divriteni, lai nokļūtu viesnīcā, bet eh, pārāk maz ir divriteņu. Tā kā es domāju, ka tā būtu laba zaļā zīme mūsu politikas pārmaiņās. Vēl viens priekšlikums par ceļa izdevumiem. Kopumā mēs izdodam vairāk līdzekļu par ceļa izdevumiem, eh, kas ir lielāki nekā algu maksājumi. Un es domāju, ka proporcija nav pareiza. Protams, mūsu darbs saistās ar biežiem braucieniem, eh, bet vai daudzajos pārlidojumos valsts iekšienē vai Eiropas Savienībā ir jāizmanto biznesa lidojumi, vai mēs tomēr nevaram izmantot ekonomisko klasi? Uh, tas ir jautājums un tas ir mans ieteikums, tāpēc es eh, iesaku par 3 miljoniem samazināt ceļojuma ceļa izdevumus tad apmeklētāju skaits, ko mēs gadā varam uzaicināt, pat labam tie ir gadā simts, mm, palielināt to uz 120 un līdz ar to 5,1 miljonus vairāk līdzekļu Es e, gribētu vispirms pārbaudīt, kāds ir jaunā apmeklētāju centra darbs, kāda ir gūtā pieredze, un ja mēs zinātu, kāda ir šeit reālā situācija, tad mēs varētu atgriezties pie priekšlikuma. Bet ja mēs nezinām, kāda ir aktuālā situācija, uzreiz e, ieteikt kaut ko palielināt, manuprāt, nav pareizi. Tāda īpašās, īpašie reprezentācijas uz izdevumi Eh, priekšlikums bija 1,2 miljoni vairāk līdzekļu. Es domāju, ja to ierobežot uz 0,45 miljoniem arī pietiktu. Vēl viena piezīme par Eiropas vēstures nāmu eh, koncepcionālie jautājumi par šo te nāmu. Es eh, būtībā domāju, ja rīkosimies gudri, ja veidosim tīklu ar citiem Eiropas muzejiem un ja nebūsim, eh, nesakosim ambīcijām būt vienīgais vēstures atspoguļotājs, tas būs labs projekts, bet pat labam nav nodrošināts, eh, no kurienes būs finansējums, cik būs dārgs tas finansējums un kādas būs eh, vēlākās izmaksas. Tāpēc es uzskatu, ka ir jānogaida arhitektu pētījuma rezultāts, un tikai tad mēs varam pieņemt lēmumu, vai mēs varam nodrošināt sekojošās izmaksas vai nē arī šajā jomā es būtu par godīgu attieksmi preti visām ambīcijām jo mūsu budžetam ir vēl daži citi riska faktori. Mēs jau nezinām, kāds būs tiesas spriedums par darbinieku algām Eiropas institūcijās, jo var gadīties, ka 12 miljoni vēl mums 2011. gadā nāk klāt. Un mans beidzamais lūgums, eh, tas ir uzaicinājums mūsu eh, ēku eh, politiķiem. Es esmu dzir, saņēmusi kritiku no cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Te nav pietiekami vadība daudz sistēmas, kā vai nedzirdīgajiem vai neredzīgajiem um, atrast, ko viņiem vajag. Es būtu ļoti, es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs pievērstu uh, lielāku uzmanību šiem faktoriem. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mani līdzinējie priekšlikumi, par kuriem būs zināms, zināmas diskusijas noteikti mūsu vidū. E, tie nozīmētu, ka 26,5 miljoni eiro tiktu izdots mazāk nekā biroja ieteikumos Un tādā veidā mēs nonāktu pie 20,15% piektajā kategorijā. Un tas nozīmē, ka pieaugums būtu 4,8 nevis 6,5%. Un es domāju, tā būtu lielāka politiski atbildīga rīcība. Paldies! Bien, merci, Helga. Paldies, Helga! Tas bija ļoti skaidri un precīzi. Un es domāju, ka kolēģi saprot, ka mūsu referente uh, ir izteikusi dažāds uh, būtiskus priekšlikumus par uh, kopīgo budžeta apjomu, jo viņi piedāvā 26 miljonu ietaupījumus salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu, ko ir iesniedzis prezidijs. Uh, arī, kas attiecas uz uh, astoņdesmit sešu miljonu uh, izmantojumu, kas attiec uz apmeklētājiem. Arī tur ir piedāvāti ietaupījumi salīdzinājumā ar to, ko piedāvā prezidijas. Un ir arī uzlibojumi attiecībā uz CO2 izmešiem. Uh, Un runājot arī par uh, vairāk riteņu darbiniekiem Strasbūrā un uh, ne tikai darbiniekiem, arī deputātiem Briselē var ļoti labi pārvietoties ar riteni. Tad uh, par uh, drošības politiku, um, vēstures namu. Tātad tie ir ļoti būtiski temati. Vairāki kolēģi ir pieteikšies runāt uh, Holmajers kundze, pavisam ātri, jo mums ir palikusi tikai pusstunda un daudz kolēģi vēlas izteikties. Vai jūs varētu lūdzu izteikt savu pirmo iespēju par ilgspējīgu ēku politiku? Jā, pavisam īsi par to runāšu, jo, manuprāt, šodien nav īstā uh, diena, kad detalizēt apspriest visu šo dokumentu. Pirmkārt, gribu pateikties prezidijam par, uh, manuprāt, uh, ļoti intensīvo darbu pie šiem jautājumiem un ļoti ātri tika iesniegt šis priekšlikums budžeta komitejai. Tas ir šis dokuments, ko jūs visi esat saņēmuši. Un šī vidējā termiņa un ilgtermiņa politika ir ļoti skaidri atspoguļota, cik tālu tas šobrīd ir iespējams. Es pati esmu piedalījusies virknē sēžu, kas notika darba grupas ietvaros, sagatavojot šo dokumentu un gribētu pievērsties dažiem punktiem. Slavenākā un lielākā ēka, ar kuru uh, parlaments saskars, ir Konrāda Ādenauer ēka Luksemburgā, un tas ir pareizais solis pareizajā virzienā. Braucot uz Luksemburgu, es apmeklēju uh, dažādās vietas, kur strādāja uh, administratīvie darbinieki, uh, tas atradās, šīs ēkas atradās dažādās vietās, kas eh, šīs ēkas pašas par sevi bija ļoti labas, bet tās nebija vienlai, eh, viena ar otru savienotas un daudzas bija vecas ēkas, kur ir vajadzīgs remonts, kas būtu ļoti dārgs. Līdz ar to, ja tas tiktu turpināts, tad tiešām, eh, tiešām netiktu izmantoti sinerģijas efekti, kas izmantotos, ja būtu viena vienota ēka šie te uh, sinerģijas efekti ir tikai noteikti kā mērķis, uh, ko ir paredzēts sasniegt, lai uh, jā, tādējādi, ka mēs pārbaudām ēkas, telpas, kā tās varētu efektīvāk, labāk sadalīt, un jau šobrīd ir iegūtas papildus telpas, kur var atkal izvietot darbiniekus. Uh, Un, manuprāt, šī te pārbaude, efektivitātes pārbaude ēkām un platībām ir ļoti pozitīvi vērtējama, un tas arī ļoti saprātīgi tiek īstenots. Par pašu Konrāda Adenauer ēku, jebkad ēku, uh, šajā ēkā būs visa administrācija. Tas nozīmē, ka mēs varam atteikties no visām pārējām ēkām. Tas būtiski uzlabos darba efektivitāti, uh, bet arī no ēkas viedokļa, tad tas viss ir ļoti eh, pārskatāms, saplānots. Un vēl viens pluss ir tas, ka gadā 27 miljonus, eh, tad mēs šeit runājam par dažādiem efektiem, kas izriet no mazām pozīcijām, bet šeit ar vienu vienīgu ēku vidējā stratēģijā tiek 27 eh, miljoni atbrīvoti gadā. Ja mēs vēlamies uh, rezerves veidot, privāti mēs to varbūt darīt, parlamentā mēs to nedarām, bet varbūt, ka mēs varam rezervēm to paredzēt un tas tik un tā ir lētāk nekā katru gadu tas ir bijis mūsu budžetā. Tātad tas ļoti atslogo šo te pozīciju. Katru gadu mēs cīnāmies ar šiem 20%. Otrakārt, jautājums, kuru kolēģi Trīpēl uzdeva attiecībā uz asistentiem, proti mm, par uh, deputātu birojiem. Būtu kļūdaini pieņemt, ka 1500 eiro otrā uh, daļa izraisītu kaut kādas sekas uz uh, ēkām vai uz būvniecību. Man ir trīs asistenti un man ir viens līdz divi praktikanti, kas visi strādā 17,5 kvadrātmetros, un viņi cer, ka deputāti pēc iespējas retāk e, ir savā birojā, jo tad viņi var izmantot arī manu biroju. Tas nozīmē, ka 17,5 kvadrātmetros e, sēž pieci cilvēki. Uh, tas pat neatbilst mērkaķu ja pētiķu turēšanas noteikumiem zooloģiskajā dārzā, tātad viņiem ir vairāk platības paredzēts nekā maniem asistentiem. Uh, Tātad mūsu darbiniekiem mums vajadzētu viņus uztvert vismaz tik nopietni, ka mēs viņiem radām pienācīgus darba apstākļus. Es labprāt dālu ar saviem darbiniekiem savu bīroju un vietējiem asistentiem pat nevar ļaut braukt uz Brīseli, pat ja tas nāktu par labu darbam. Um, bet tātad šī te koordinācija tiktu uzlabot, ja viņi varētu ierasties Briselē, bet mēs to nevaram atļauties, jo tad viņiem vispār vairs nav vietas birojā. Viņiem pat nevar atrast krēslus, kur viņi var apsēstiet, un tad šie te 1500 nekādi nav saistīti ar ēku paplašanāšanu. Vienkārši ir eh, nepieciešams jaunas uh, telpas birojiem, deputātu birojiem, un ja mēs uztveram mūsu darbu nopietni, tad es gribētu lūgt uh, tikai vismaz saprātīgus birojus. Es ne, negribu neko grēznu un neko tādu. Es joprojām nesaprotu, kāpēc man ir duša birojā. Man taču nevajag nemaz uh, dušu, jo kaut vai tāpēc, ka es vienkārši nenāktu ārā, ja es tur vienreiz ieietu bet eh, mums ir dušas, bet mums nav konferenču telpas. Mums, es pat dzirdēju, ka vienam kolēģim tas esot tā noticis, ka viņš vienreiz uzdrošinājās iet dušā un pēc divām stundām viņš eh, ne, nenāca ārā, tad viņu eh, am, darbinieki atbrīvoja no dušas. Tātad es nedomāju, ka mums vajag vairāk dušu, mums vajag drīzāk vairāk konferenču telpu, kur runāt deputātiem vienam ar otru, jo bieži vien nav vienkārši, ja jau birojā katram sēž 4-5 cilvēki, un tad uh, nāk kāds uh, apmeklētājs, un tad viņam ir jākāp pāri uh, mapju kalniem, un, uh, vai arī jādodas kaut kur uh, uz deputātu restorānu vai kaut kur pagrabā tikties. Un tāpēc es gribētu lūgt. Uh, nevis domāt par šo te sekretariātu piemaksu, bet vienkārši par šo te saprātīgajām telpām, par šiem 85,9 eh, miljoniem eh, šie te mm, papildus izdevumi tur nemaz nevar ietverti, netikt ietverti, jo tur nebūs īres izmaksas, tur būs parādīsies tikai tās izmaksas, kas gadā ēkai uh, uh, ir, piemēram, ēka, kas ir nopirkta, vienalga tā maksā 85,9, uh, vienalga cik tā maksā, uh, 80 līdz 100 miljoni tiek teikts. Uh, bet uh, pēc būtības, protams, ir saprātīgi par to runāt, jo uh, prezidijs jau teica, ka mēs vēlamies vidēji līdz ilgtermiņa perspektīvu, un ja kaut kas tāds tur netiks rakstīts, tad tā nebūs ilgtermiņa perspektīva. Tas, manuprāt, ir nozīmīgi. Uh, par to, ko Helga Trīpele minēja, 25. punkts par šiem te 85,9 miljoniem, ko viņi tur ir ierakstījusi. 25. pantā viņi neatbalsta tādu atsevišķu ēku, bet šie te uh, piesaistītie līdzekļi vairs nevar tikt izmantot šim piesaistītiem uzdevumam, jo parlaments jau ir apmaksājis šo ēku. Tā kā uh, val, Beļģijas valsts ļoti vēlu samaksāja. Ja mēs būtu gaidījuši šo, šo naudu, tad mēs joprojām nebūtu vēl samaksājuši par savām ēkām. Tātad šie tā sauktie piesaistītie līdzekļi jau ir iztērēti. Un 25. pantā mēs varētu vienoties par kompromisu, kurā mēs sakām, ka līdz ar šiem 85 miljoniem mums ir vairāk manevrēšanas iespēju iegādoties jaunas ēkas. Par to vēl var runāt, bet katrā ziņā tas uh, mums uh, atbrīvo rokas nedaudz uh, šie 85,9 miljoni, un mēs nebūtu tad tik ļoti ierobežoti, kā mēs šobrīd esam runājot par ēku pirkšanu. Un tad mēs varētu ietaupīt uh, ikgadējos procentu maksājumos, uh, ja mēs, uh, piemēram, uh, īrētu vai uh, citādāk mums būtu jāmaksā uh, procentu maksājumu, un tas varbūt nav pats izdevīgākais modelis. Šajā stratēģijā par ēkām minēta arī ēku remontdarbi un uh, runājot par Eiropas vēstures muzeju. Man personīgi jāsaka, ka uh, man ļoti patīk uh, šī te ideja tieši tāpēc, ka mūsu valstī ir Vācijas vēstures nams, kas uh, starptautiskā līmenī ir ļoti zināms un uh, tur ir tāds plašs pārskats par mūsu valsts vēsturi un tur nāk ļoti daudz apmeklētāju Un tāpēc man liekas, ka tāds vēsturisks pārskats par Eiropas Savienību, tās attīstības uh, varētu būt ļoti interesants arī Eiropas parlamenta apmeklētājiem. Un pēdējais punkts priekšsādātāja kungs, tie ir mūsu informācijas centri citās valstīs. Šeit man ir īpaša interese, jo es biju Sofijā un uh, pāris stundu laikā apskatīju visu, kas uh, tur ir un kas ir paredzēts nākotnē. Informācija centros uh, valstīs man ir tiešām īpaši interesi, lai šie centri atrastos centros, uh, nevis kaut kādās drošības zonās, kur cilvēki nevar iekļūt. Es to nesaku kā joku, bet es saku to tāpēc, ka tas tā diemžēl ir, jo, piemēram, ja kāds gribētu uh, Uh, iekļūt informācijas centrā, tad viņš uh, iet nevis, uh, tātad Sofijā tur ir slēgta iela, kur ir apsārdze, bet ja viņš gribētu paņemt kādu uh, grāmatu bibliotēkā, piemēram, vai informācijas materiālu informācijas centrā, tad viņam tiek, viņš tiek pārbaudīts no augšas līdz lejai, pārbaudīti uh, vi, vai viņam nav ieroči, jo tā ir Anglijas vēstniecība, kas veic šīs kontrols. Tātad šīs te ēkas būtu jāveido tādas, kur cilvēki var iekļūt. Tām būtu jābūt arī, zināmā mērā, reprezentācijas telpām. Un uh, nevar būt tā, ka mūsu preses pārstāvis uh, sēž birojā, kur pretī stāv tieši atkritumu urnas. Un uh, tā nevar būt, ka cilvēki, kas apmeklē parlamentu, ar kaut ko tādu saskars. Uh, Tātad šīm uh, biroju un ēku stratēģijām, uh, ēku pirkšana, uh, šie lēmumi ir jāpieņem kopā ar komisiju vienā līmenī un priekšsādātāja kungs, manuprāt, viņš man piekritīs, ka uh, Eiropas parlamentam un Eiropas institīcijām ir jābūt labi uz ārpus pārstāvētām, ir jābūt uh, saprātīgām ēkām, kurās var arī strādāt un uh, es atbalstu uh, uh, prezidiju un komisijas centienus atrast piemērotas ēkas, kas mums ir atbilstošas. Ungārijā tas jau ir izdevies, un mums būs jāmēģina to panākt arī citās vietās. Un tad mēs varam tad strādāt tā, lai cilvēki tiešām var uh, Uh, piekļūt informācijai, jo informācijas centrs nedrīkst būt kaut kur apslēpts, tā uzdevums ir cilvēkus informēt, sniegt informāciju, būt pieejamam cilvēkiem. Uh, arī cilvēkiem, kas varbūt neko daudz nezin par Eiropas politiku, un tā ir lielā problēma, ka cilvēki nezin, ko dara Eiropas parlaments, nezin, kā tiek pieņemt lēmumu. Uh, tas, manuprāt, būtu arī viss. Vēl viens lūgums Tripels kundzei attiecībā uz uh, priekšlikumiem par sekretariātu piemaksu. Šeit es tiešām gribu aizstāvēt Ingeborg Grēsli. Uh, un mums vajadzētu uztvert mūsu darbu un Lisabonas līgumu nopietni. Tur tiešām mūs gaida lieli uzdevumi, un mums vajadzētu nopietni padomāt, vai mēs tiešām varam uh, pildīt mūsu uzdevumus tā, kā tas ir nepieciešams. Uh, Mēs neesam te nekāds brokastu klubs, mēs esam parlaments ar reāliem uzdevumiem, ar reāliem pienākumiem, un līdz ar Lisabonas līgumu šo pienākumu sarasts ir tikai pagarinājies. Un, ja mēs teiksim, ka mēs tikai pēc pieciem gadiem sāksim to uztvert nopietni, tad mūs neviens atkal vairs neuztvers nopietni. Tāpēc mums ir ļoti skaidrs pamatojums šeit, un varbūt kolēģi no zaļajiem varētu vēlreiz par to padomāt. Tā nav status un prestiža lieta, tas ir mūsu darbs. Mēs taču nemēģinām kaut kā uzlabot savu izskatu, mēs cenšamies veidot labāku darbu šeit parlamentā, kas mums ir jāveic. Paldies, un paldies arī Trīpels kundzei un Mankas kungam un Haglundu kungam par lielisko sadarbību. Var tikai pateikties tiešām par labo sadarbību. Paldies! Bien, merci. Euh, Paldies, eh, Monika. Tiešām ļoti eh, noderīgs eh, stāstījums. Es pats atceros problēmu ar dušu. Un tas tiešām ir kaut kas, kas mums jāizlemj. Vai nu man nav jāizmanto duša, vai arī es izmantoju dušu, bet tad es tā kā tērēšu naudu, respektīvi ūdeni. Mēs par to esam runājuši ēku grupā, jo tiešām ir ļoti dārgi, eh, ka mums ir tekošs ūdens tikai eh, dažiem tas interesē, jo mums tiešām vajadzētu izvairīties no situācijas, ka tikai eh, daži. Jo, jo atcerieties, ir šis te leģionāru vīrusu slimība, un tā parādās ūdenī jo mēs uzskatām, ka vajadzētu šīs dušu telpas likvidēt, lai mums būtu vairāk uh, ofisa telpu, varbūt netik daudz, kā uh, eh, Holmējers kundze cer, bet, nu, protams, es domāju, ka to vajadzētu darīt. Priekšsēdētājs. Taču ir eh, diezgan uh, grūti uh, to veikt jo uh, mums tiešām būtu jāpārbauda visas šīs lietas. Katrā ziņā, bet tie ir ļoti tādi svarīgi argumenti, un uh, tagad dodam vārdu Vona kungam. Eh, paldies. Es nerunāšu par dušām, bet es, es reizēm to daru pēcpusdienās. Es gribētu teikt paldies, un es arī šo te mm, iepriekšējo um, novērtējumu izdevumiem augstu vērtē. Es domāju, mums vajag pat panākt eh, labu līdzsvaru, jo budžeta komitejas locekļi jau izteicās, un es domāju, mums tiešām vajadzētu pārunāt 20% pieauguma eh, likmi. Ja, tas ir svarīgi, lai šī komiteja pārunātu to ar prezidēju un mm, kā institūcijai mums to vajadzētu pārnāt ar citām institūcijām, jo šobrīd mums vajadzētu izveidot varbūt darba grupu, kas to mums ļautu darīt, nevis veidot tikai tādas ad hoc diskusijas, kā tas bijis līdz šim. Es tāpat arī atbalstu to, ka ir nepieciešams nedaudz eh, palielināt eh, mūsu eh, personālu un varbūt labāk izmantot esošo, nevis izveidot jaunu. Un tad vēl arī jautājumi par to, ka ir nepieciešams otro reizi piemaksas 15, 1500 eiro papildu eh, asistentiem. Es domāju, ka šobrīd būtu ļoti grūti panākt eh, šo vienošanos. Es domāju, ka mēs eh, šos 1500 mm, eiro nevarētu pieņemt nākošam gadam. Un tāpat mums nevajadzētu pirkt jaunas ēkas, it īpaši zinot tā, ka E, mums tiešām būs nepieciešams personāls nākoš, nākotnē. Un tāpēc e, vispār ir runa par vispārējo pieaugumu, izmaksu pieaugumu 6,5%. Un tas, protams, ir pārāk daudz. Mums vajadzētu aicināt samazināt šo ciparu, lai mums būtu e, iet, ietaupījumi Es domāju, ka šo 6,5% vajadzētu uz 4,8% skatīties, kur vēl mēs varētu efektīvi ietaupīt. Un tā mēs samazinātu šo ciparu vēl vairāk, pat ja tas būtu iespējams. Piemērs, ko mēs varētu darīt Eh, šajā te jaunajā pārvaldības sistēmā, kur mēs prasījums eh, racionalizēt visus informācijas avotus, kas ir pieejami eh, deputātiem. Mums vajadzētu uzlabot to informāciju, ko mēs saņemam, bet arī efektīvāk ietaupīt. Labs piemērs, varbūt šeit mēs tiešām varētu ietaupīt. Tāpat es domāju arī E, šiem uh, birojiem. Es īsti neesmu e, saprams, ka, kas bija domāts ar šiem uh, biroju, biroju turētājiem, biroju izmantotājiem. Un ka, es domāju, nebūtu pareizais brīdis ieteikt uh, to, jo mums vajadzētu skaidri izteikties, ka šobrīd mēs esam pret papildus finansējumu atsevišķiem ofisu lietotājiem. Un, protams, arī runājot par uh, Eh, to, kā deputātu izmaksas mēs apskatām, bet katrā ziņā ir, eh, es atbalstu šos komentārus, un tādas arī bija šīs manas piezīmes. Paldies, kolēģi! Eh, Gāvēr kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu vēlreiz parunāt par 20% maksimālo robežu, par kuru mēs paši vienojāmies, ko mums arī nevajadzētu īpaši pārkāpt. Es esmu par to, ka mēs vērtējam parlamenta budžetu un e, neierobežojamies, ja ir runa par šī parlamenta darba spēju un galvenajām kompetencēm. Tas nozīmē likumdošana un budžeta pāradministrācija. Ja šajos punktos mēs ierobežojam, tad es uzskatu tāpat kā Holmajeres kundze, ka mēs zināmā pērā neuztveram sevi e, nopietni. Un ja mēs jautājumā par sekretariāta piemaksu divām kārtām neiz izmantojat brīdi, e, kad ir labi iemesli, lai no Lisabonas e, līguma kompetencēm atvasinājumus, e, tad mums būs vēl jau vairāk problēmas, lai pamati, pamatotu paaugstinājums. Gribētu norādīt pus četriem punktiem, kur, manuprāt, atvasinot no galveno parlamenta kompetenču teorijas ir iespējams ietaupīt. Piemēram, Es nezinu, kāpēc mēs ņemot vērā galvenās kompetences, izdodam, eh, piešķiram eh, prēmiju par filmām. Eh, mums ir budžeta kontroles komiteja, ir, kas ir saņēmusi iesniegumu apstiprinot, noraidot apstiprināšanu par luksbalvu, jo mm, mēs uzskatām, ka filmu eh, prēmija par filmām gan eh, saistās ar parlamenta ārējo iedarbību, bet ja mēs runājam par kod, galvenajām kompetencēm, mūsu pienākums nav nec piešķirt prēmijas par eh, filmām, ne žurnālistiem. Un ar to saistās arī Eiropas vēstures nama jautājums. Protams, ka Eiropā ir labi vēstures muzeji Bet, ja mēs paskatāmies uz Eiropas vēstures nama koncepciju, tur ir desmit pozīcijas, eh, kas eh, radīs papildus izmaksas pēc eh, muzeja ierīkošanas. Un es jau nerunāju par celtniecības darbiem, bet es runāju par vēlākām izmaksām, kas mums radīsies no šī muzeja. Un, protams, noslēgumā vēl ēku politika. Es ar zināmām baisām atmiņām atceros par eh, di diskusiju, eh, ko, kas man bija ar parlamenta priekšsēdētāju vietnieku, kas ir atbildīgs par to, jo bija argumenti no viņa puses tādi, ka uh, E, ir nepieciešams arvien vairāk biroju platību Eiropas kvartālā, un tāpēc vajadzētu iegādāties ēku, nevis nomāt. Ejot ar atvērtām acīm pa šo te kvartālu, mēs redzam, ka jau tieši peši te viens ēkas priekšā ir diezgan daudzi tie tukši biroji. Es e, nezinu, kādi bija pamati mūsu argumentam. E, tātad mūsu, mū, e, kāda bija argumentu pamata manam kolēģim, ja mēs redzam, ka biroji ir tukši. Un ja mūsu politika ir pirkt, nevis nomāt, es nezinu, kāpēc tā jo būtībā tad tiek eh, piesaistīti līdzekļi, eh, par kuriem mēs ilgtermiņā varētu nomāt un eh, ilgtermiņā nosakt nepieciešamās vajadzības. Tāpēc es būtu gandarīts, ka mums vajadzētu izvērtēt situāciju, kā šeit ietaupīt, lai arī atbalstītu 20% maksimālo robežu. Paldies, saka priekšsēdētājs Fenmankungs, lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Atkal mums ir uh, administrācija, kas uh, dod vairāk nekā cilvēkiem, kas tiek administrēti, ir vajadzīgs. Varbūt tā ir neparasta situācija, un tomēr tagad par svarīgajiem jautājumiem. Jautājums par 20% ir novecojis. Šis pašu uzliktais ierobežojums 20% nozīmē, ka mēs uh, neiekļautu uh, darbinieku nolikumu, tas neiekļautu ēkas, ne, tas neiekļautu uh, paplašināšanos. Tātad šis pašu uzliktais ierobežojums, šie griesti uh, uh, tika pārsniegti jau tik līdz tas tika nolēmts. Un um, pēc uh, pēdējās uh, eh, paplašanāšanās, pēc jaunajiem, jaunā darbinieku nolikuma, kad tas stājās spēkā un līdz ar jaunu ēku uh, ieņemšu, pieņemšanu, un tas tagad ir pārsniegts. Kas šeit ir svarīgi? Ir svarīgi ja mēs vēlamies noteikti jaunu, jaunus griestu, tad, tad mums ir jāizdomā, kādā līmenī. Un mums tas ir jānosaka. Mums ir jāpārliecinās, ka mums ir iespējams šos priekšlikumus īstenot. Fiksēto izmaksu definīcija ļauj mums nodrošināt vismaz minimālo uh, izdevuma apjomu, lai parlaments varētu izdzīvot, un prezidijs un administrācija jau šo darbu ir paveikuši. Un tā vietā, lai runātu par šiem te mītiskajiem 20%, mēs tad zinātu, kas ir šis uh, apjoms, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu mūsu pamatdarbību ēku politika, kā ir teikt šajā dokumentā, kur mēs skatām, ir realistiska un to vajadzētu atbalstīt. Tam būtu jābūt iekļautam fiksētajās izmaksās, un tas mums tad varētu palīdzēt uh, strādāt, pildīt mūsu pienākumus uh, un veidot budžetu, kur katri izdevumi ir pamatoti. Uh, Un tāds ir darbs, un paldies uh, arī referentei par to, ko viņi ir padarījusi, bet tai pašā laikā gribētu teikt, ka šeit ir daži priekšlikumi, kurus mēs nevaram atbalstīt. Piemēram, mēs nevaram pieņemt, ka budžeta komitejas netiešā veidā varētu ietekmēt darbinieku, uh, es atvainojos deputātu nolikumu. Uh, jo, ja mēs runājam par darbinieku, par deputātu braucieniem, tad mēs runājam par deputātu nolikumu. Iepriekšējā parlamentā, iepriekšējā sasaukumā tika pieņemti noteikumi, kurus mēs nevaram izmainīt ar budžeta noteikumiem. Un visi um, noteikumi par braucieniem, par ceļošanu tika pieņemti saskaņā ar šiem noteikumiem. Tāpēc mēs nevaram teikt, mēs ietaupīsim 3 miljonus eiro uz uh, deputātu braucieniem. Lai mēs vienkārši varētu pateikt uh, pilsoņiem, ka mēs esam veikuši šādu ietaupījumu. Kamēr tajā pašā laikā mēs nemaz nedrīkstam tā darīt. ja mēs izlēmsim pārskatīt uh, deputātu statūtus, tad, uh, jā, mēs to varam darīt, bet tas ir jādara atvērti parlamentu debatēs. Un centīsimies atrast noteikumus uh, deputātu statūtos par ceļojumiem ceļojuma izmaksas uh, varētu samazināt, bet, lai to darītu, mums būtu jāgroza noteikumi, un šajā gadījumā mums ir jārīkojas pietiekami uh, stingri un uh, jāskatās, kur noteikumi tur ir jāmaina. Pretējā gadījumā mēs rīkosimies pretēji, mēs vispirms uh, Uh, pa, uh, tātad mums vajadzētu vispirms pārbaudīt, vai tur ir iespējas kaut ko mainīt. Ja es domāju par pats uh, saviem braucieniem, kad es braucu, dodos no Portugāles uz šeieni, uz Briseli, es nezinu, ko es tur īpaši varu mainīt. Um, tur ir zināms CO2 izmeša apjoms. Uh, Bet neatstāsim to eiroskeptiķu ziņā. Ir ļoti viegli populistiski izteikties, un uh, mēs, protams, varam runāt par uh, parlamenta budžetu, mēs varam to sadalīt uz deputātiem, pateikt, tik maksā uh, parlaments, bet tas uh, nav patiesais, tā nav patiesā aina. Uh, Mums ir jāveic likumdošanas darbs, un tā ir mūsu prioritāte, un tam tā vajadzētu arī būt. Manuprāt, mums vajadzētu pietiekamus līdzekļus un pienācīgus apstākļus, lai pildītu šos pienākumus. Sākumā es teicu, ka administrācija piedāvā zināmu apjomu, mēs to noraidām, sakot, ka mums tas nav vajadzīgs. Šī te um, daļa, 1500 eiro, mums ir jāsaprot, ka šeit ir iesaistīts kompromiss parlamentam un budžeta komitejai būtu jāstrādā balstoties uz noslēgtajiem vien, nolīgumiem, vienošanās, kas ir jāievēro. Ja mums būs vairāk naudas asistentiem, tā atkal būs nauda, kas nav paredzēta deputātiem, bet mums ir jāīsteno mūsu likumdošanas darbs saskaņā ar zināmu standartu. Sākotnējais mērķis papildus asistentam, tam, ka mums varētu būt papildus asistents, bija tātad šis te tika paredzēts 1500 eiro vienā gadā un 1500 nākamajā gadā. Un varbūt mēs šeit atkāpjamies no kompromisa. Vai mēs pieņemsim, apstiprināsim šo summu? 1500 eiro, un tad izlēms, ka mēs tikai gribēsim puslodes asistentu. Mans piedāvājums ir, vai nu mēs atsakāmies no šiem 1500 eiro un rīkojamies uh, saskaņoti, uh, ievērojam šo atteikšanos, vai arī mēs um, pieturamies pie šiem kompromisiem. Un tas pats attiecas uz Eiropas vēstures muzeju. Tās ir saistības, kuras parlaments ir uzņēmies. Um, par to vajadzēja domāt agrāk, kad mēs to uzņēmāmies, bet ja tas tagad ir pieņēmts, tad pie tā ir jāpieturas. Tas nenozīmē, ka mēs neatbalstām šo uh, ziņojumu. Protams, var veikt ietaupījums un fiksēto izmaksu identificēšana. Un, un strādājot pie budžeta, kurā viss ir ar pamatojumiem, un, tas būtu jāizpēta, bet uh, to es visu atbalstu. Paldies! Mēs tagad tojamies mūsu sēdes beigām. Vēl divi ir lūguši vārdu. Batmans kundze un Andrejas. Varbūt katram viena minūte, pēc tam tūkiem jādodas prom. Vērtmans kundze. Paldies, es gribētu īsi par ceļa izmaksām. Es nedomāju, ka te ir runa par populismu vai eiroskepticismu, bet patiešām ir atšķirības. Jūs zināt, ka es esmu no Austrijas un Salzburgas, un ir atšķirība, vai man ir jāmaksā 600-700 eiro par biļeti vai 1400-1600 eiro. Es runāju tikai par savu situāciju. Man ir jāsaka gluži vienkārši, man ir absolūti vienalga, vai es dabūju uh, kafiju krūzītē vai uh, eh, be, biķerītī. Uh, es domāju, ka Tripelēs kundze atšķir, atsaucās uz šādām atšķirībām, tāpēc es gribētu viņu atbalstīt šajā punktā. Uh, tomēr es gribētu izteikt arī lūgumu, ka es nesapratu saikni ar CO2 izmešiem pašiem, uh, un tāpēc es gribētu iepazīties ar aprēķinu datiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Pat tiešām ir pārsteidzoši šajās ceļa izmaksās. Vispirms jau, vispirms bija kopējā summa, tagad tiek atmaksāta Eh, atmaksātas biļetes. Iepriekšējā sistēma bija ļoti dāsna. Iepriekšējais eh, parlaments to veiksmīgi izmantoja, bet iznāk, ka tagad konkrētu biļešu apmaksī mums ir dārgāka. Paldies! Es gribēju pateikties par šiem skaidrajiem eh, stās, stāstījumiem. Es biju arī iepriekšējā sanāksmē un gribu vispirms atbildēt Fernandes kungam Es domāju, ka mēs tiešām varam ietaupīt, un runājot eh, par eh, šiem te darbinieku nolikumiem, mēs varam analizēt, cik izmaksā tieši lidojumi un cik maksā eh, deputāti. Un tad man ir tāds iespējas, ka jaunais nolikums ir pat dārgāks nekā vecais nolikums. Tāpēc mums to vajadzētu tiešām vēlreiz apskatīt. Tāpat es gribētu teikt, ka eh, prezidijs jau teica šajā sanāksmē, ka otrā daļa no 1500 ir jau eh, plānota no paša sākuma. Tā kā es domāju, ka pietrūkst mums šeit uh, caurskatāmības no prezidija puses un nepasakot mums, ka tas bija šis te pielāgojums, ko viņi gribēja, tātad kopā 3000, nevis tikai 1500 atsaucoties uz to, ko Fernandes kungs teica eh, par eh, parlamenta izmaksu eh, sadalīšanu uz deputātu skaita. Tas mums būtu divi miljoni gadā katram deputātam. Un tas ir svarīgi, ja mēs salīdzinām šo summu ar to, ko izmaksā jebkurš parlamenta loceklis jebkurā valstī, mēs esam augstu virs jebkura nacionālā deputāta. Tāpat es gribētu norādīt vēl vienu lietu. Prezidijas sanāksmē tika teikts, ka e, šis e, pieaugums nekādā veidā neietekmēs e, nodokļu maksātāju. Es īsti nesaprotu, kā tas būtu izdarāms, un to es gribētu paskaidrojumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs esam nedaudz pārsnieguši mūsu laiku, un tāpēc es nevarētu uh, aicināt Helgu nobeigt debates, bet es gribētu aicināt visas, uh, it īpaši mūsu referenti. Mm, ja jūs runāsiet, tad ar uh, mūsu tulkiem būs jāiet. Labi. Es eh, domāju, eh, ka grupu eh, šie te priekšsēdētāji varētu pārunāt. Mēs tiešām varētu ļoti īsti tagad lūgt tomēr Helgai izteikties. Es gribētu atbildēt jautājumiem. Jautājums par ceļojumu izmaksām un deputātu nolikumu. Viena lieta, ko Fernandes kungs teica, mums tad būtu jāizmanto jāizmaina deputātu nolikuma punkti. Es domāju, ka tas ir tiešām, mēs runāsim par uh, uzvedības kodeksu. Es šeit nerunāju par uh, tālajiem lidojumiem, kur, protams, ir uh, piemērotāk lidot. Um, šajā biznesa klasē, jo, ja jūs braucat uz Ķīnu vai Austrāliju, jūs esat pilnīgi beigts tur otrā galā. Bet, ja mēs runājam par īsiem lidojumiem, ja mēs visi pasūtām biznesa klasi, tas, protams, ir dārgi. Un tieši tas, eh, ko mums teica jau runātāji. Bet runājot par CO2 Eh, jo eh, ēmas sistēma, protams, ir mūsu jaunā direktīva, un tas ir ekoloģisks arguments. Ja jums ir lielākas, ekono, lielākais daudzums ekonomisko vietu, tad jūs, protams, ietaupat vietu. Tā kā jums nav, īstenībā nav vajadzīgs tik daudz vietas, jo jūs vairāk cilvēku varat eh, ievietot lidmašīnā. Uh, un tādā veidā beigu beigās jūs ietaupat CO2 izmešus attiecībā uz vienu pasažieru. Un tas tad ir labāk, eh, protams, ja mēs būs pārbraukt ar vilcieniem, ja arī mēs sēdēt ekonomiskās klases vietās, nevis biznesa klases vietās lidmašīnā. Un tā ir šī CO2 emisiju ietekme, un tāpēc mēs uz to gribam virzīties. Tāpēc, Fernandes kungs, es skaidri gribu teikt, nevis tāpēc, ka mēs tagad dodam ieročus rokā eiroskeptiķiem, bet bet tad, kad mēs runājam par klimata izmaiņu eh, politiku, mēs gribam izmainot Eiropas Savienību, 30% eh, ietaupījumu, tad mums tiešām pašiem arī savs ieguldījums ir jāsaka. Mēs nevaram teikt ārpasaulē, nu, ļaudis jums tagad ir jāizveido, jāpārveido jūsu eh, dzīvesveids, bet mēs darīsim, ko gribēsim. Es domāju, tas Eiropas projektam nāks tikai par sliktu. Un ko tad mēs varam darīt? Mums vajadzētu izmainīt mūsu CO2 ietekmi. Un tad par 1500 eiro. Es domāju, pat tad, ja mums eh, eh, būtu bijis šie 3000, sākot no 2011. gada, jūs nevarat to kārtīgi samaksāt šim asistentam, jo eh, tas būtu pārāk sarežģīti. Es domāju, ka tas pat nav arī e, taisnība, un tā nav taisnība, tāpēc arguments tiešām man nešķiet e, pārliecinoši, ka tas nozīmētu jaunu asistentu. Un kā teica Holmējer kundze, protams, nav nekāda saistība e, ar jaunu asistentu, ar ēku politiku. Es īsti nesaprotu. Viņi saka, ka šobrīd nesot pārāk daudz vietas, pietiekoši daudz vietas cilvēkiem, un tagad mēs pieņemam vēl vienu asistentu. Es nedomāju, ka tā situācija būtu laba labi, tur mums skaidri vajadzētu pārunāt. Un beidzamais arguments eh, par luks balvu. Es domāju, ka šeit es, ir, es esmu pilnīgi citādā eh, viedoklī nekā Gājas kundze, jo šeit ir runa par komunikāciju. Un šī balva ir eh, par to, ka. Eiropas filmas ir mm, dublētas 23 valodās, un tā ir mūsu uh, politika, la, ka mēs gribam,